Kolēģis, tie kolēģi, draugi, Nacionālā parlamenta pārstāvji, lūdzu sāksim. Man ir ļoti liels prieks jūs sveikt eh, šajā sesijā, jo, manuprāt, tā nāk īstajā brīdī, jo mums ir jāsaprot, ka bērni ir vis neaizsargātākie un tos visvairāk skar migrācijas krīze. Uh, Skaitļi ir ļoti uztraucoši. Um, dažkārt migrantu vidū ir 30, 40 un pat 50 procenti bērnu, un Eiropai bērniem vajadzētu asociēties ar drošību. Uh, fórumā, kur mēs spriedām par bērnu tiesībām, kur daži no jums piedalījās un arī rītdien plenārsēdē, mums ir paredzēts jātājums par bērniem migrantiem. Mēs bijām tie, kas inicijēju šo jautājumu pēc tam, kad Eiropola pagājušajā gadā sāk runāt par šiem jautājumiem. Tāpat arī pamatiesība aģentūra un arī citas iestādes ir pievērsušas uzmanību pazūdošo bērnu problēmai. Mēs, diemžēl, nespējam no, nodrošināt viņiem adekvātu aizsardzību. Kā jūs zinat, parlaments pašlaik pārskata patvēruma pakotni. Te ir paredzētas dažādas direktīvas par procedūrām, par kvalifikācijām, tāpat arī mēs sprīdīsim par Dublinu un arī par Eirodak un uh, uzņemšanas direktīvu. Mums patiešām vajadzētu apkopot spēkus un uh, strādāt kopā. Gal galā tas ir mūsu kopīgais pienākums, un mēs labprāt uzklausīsim jūsu iekultījumu. Pie mums šodien ir ieradušies izcili runātāji, kā jau jūs sapratāt, tātad uh, Vicenzo Bjanko, viņš ir uh, eh, Katānijas mērs, un Sicīlija, protams, atrodas uh, tādā ģeogrāfiskā pozīcijā, kur ir jāuzņem ļoti daudz bēgļu, tajā skaitā bērnu. Apsveicu jūs par jūsu paveikto, paldies arī Itālijai par dzīvību klāpšanu vidusjūrā. Tāpat mūsu vidū ir Martina Erbā Klinemane, Viņa mums vairāk pastāstīs par Vācijas pieju nepilngadīgajiem bezpavadoņiem. Vācija kopā ar Zviedriju ir valstis Eiropā, kas ir uzņēmušas visvairāk bērnu un nepilngadīgo bezpavadoņiem. Tāpat pie mums eh, viesojas Verstēgen kungs, es īsti nezinu, kā izrunāju jūsu uzvārdu. Jūs pārstāvat Nīdos fondu. Jūs mums pastāstīsiet arī par starptautisko kontekstu, runājot par aizbildniecību. Un pēdējais manā sarakstā ir Omids Mahmudī. Viņš ir no Ensam komandes Forbund no Malmes, Zviedrijā. Jūs eh, pats bijāt eh, nepilngadīgais bez pavadoņa, un kad mēs ar Lība delegāciju viesojāmies Zviedrijā, mūs patiešām iespaidoja jūsu veiktais darbs, strādājot ar nepilngadīgajiem un viņu integrāciju sabiedrībā, mēģinot pierādīt, ka viņi nav sloks, bet gan ieguldījums sabiedrībā, ja tiek veikti pareizie pasākumi integrācijai. Kolēģi, tāpat arī es gribētu sveikt mūsu līdzpriekšēdātāju Katarīnu Kiniči un Natāliju Reisbergu, tāpat arī Žīnu Lamberti, vēl vienu vicepriekšādātāju un eh, arī pārējos kolēģus no bērnu tiesību grupas. Mūsu grupā mēs mēģinam iestāties par bērnu tiesībām. Mēs vēlamies norādīt, ka bērns pirmām kārtām ir bērns, neskatoties uz viņam piešķirto migrantu statusu. Parlamentā mēs strādājam pie ļoti daudziem migrācijas aspektiem. Un tagad praktiski informācija. Tad, kad mēs būsim pagai, pabeiguši uzklausīt runātājus, mēs sāksim diskusijas. Nacionālo parlamentu deputātiem vajadzētu reģistrēties, ja viņi vēlas izteikties. Iespējams, ka esat jau saņēmuši dokumentus no sekretariāta. Un pārējiem kolēģiem darbosies parastā sistēma, jūs varat vienkārši pacelt roku, ja vēlaties izteikties. Reģistrācija sākas tagad un dosim vārdu visiem pēc kārtas, kā viņi būs reģistrējušies. Vicenco, lūdzu, jums tagad vārds. Cies, jūra prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī reģiona komitejas vārdā. Es esmu Katānijas mērs, esmu Itālijas delegācijas vadītājs eh, reģiona komitejā Eiropas Savienībā, un man ir bijis tas gods reģionu komitejās, m, mm, kā referentam strādāt pie diviem atzinumiem saistībā ar komisijas priekšlikumu paketi uh, patvēruma un starptautiskās aizsardzības jomā. Šī komisijas priekšlikuma, priekšlikuma mērķi ir nodrošināt harmonizāciju un pārvarēt atšķirības starp juridiskajām un uh, procedurālajām dalību valstu sistēmām saistībā ar patvērumu tiesību atzīšanu. Esmu Sicīlijas lielas pilsētas mērs, un šī pilsēta pēdējo gadu gaitā ir bijusi uz frontes līnijas saistībā ar migrantu, kas ir izglābti uh, jūrā Sicīlijas kanālā uzņemšana. Uh, migrantus glābja gan krasta apsardze, uh, bet uh, pie mums um, bieži vien ierodas migranti gan no trešajām valstīm, gan arī no kaimiņu valstīm, kas ir uh, Eiropas Savienības valsts. Un, uh, kā zināms, starptautiskajās tiesībās noteikti cilvēki ir jāglābi. Sievietes, bērni riskē ar savu dzīvību, daudz ir arī gājuši bojā, un mums ir pienākums viņus glābt. Tas ir pienākums, kā tas ir atzīts starptautiskajās tiesībās, un um, tas ir tīri balstīts cilvēcības principiem. Un mūsu pilsēta ir uh, īpaši svarīga arī saistībā ar uzņemšanas iespējām, uh, uzņemot uh, cilvēkus, kas uh, izmisumā nonākuši pie mūsu pilsētas vārtiem. Ir bijuši brīži, kad mēs bijām vieni paši. Tad, kad es uh, strādāju par uh, Katānijas mēru 2013. gadā, bijām ārkārtas situācijā. Manas valsts valdība, tāpat kā Eiropas Savienība, nebija nekādā mērā gatavas uh, uh, pārvaldīt šo, tikt galā šo ārkārtas situāciju, kāda tā izcēlās. Bija tādas nedēļas, kad man nācās uh, izmantot pilnīgi visas pilsētas sporta zāles, lai tur izmitinātu sievietes, vīriešus un bērnus, kas pārsvarā ierodas no Sīrijas, bet arī Eritrejas, Afganistānas un aizvien lielākā mērā šobrīd arī no subsahāras Āfrikas valstīm. Laika gaitā uh, um, mūsu it, valstī, Itālijā, iestādes um, pievērsās uh, uh, tādai politikai, ka mēs uh, nelikām uh, pašu uh, šo izmitināšanas slogu tikai tajās valstīs, uh, tikai tajās pilsētās, kurās uh, uh, migranti vispirms ierodas un pateicoties sistēmai, kas tagad ir um, ieviesta, um, aptuveni 2000 šie uzņemšanas centru spēja izmitināt cilvēkus, uh, kas ir pieprasījuši patvērumu tiesības. Un pavisam īsi par manu pieredzi runājot. Kas ir tās lietas, kas, manuprāt, būtu jādara, jo īpaši uzmanību pievēršot mazgadīgām personām? Gribētu norādīt, ka pēdējā gada laikā ir bijis milzīgs nepilngadīgo personu pieaugums bez pavadības, kas ir ieradušās Sicīlijā. Pēdējo, pēdējos gadījumos pagājušajā nedēļā ieradās 400 cilvēku un aptuveni viena trešā daļa no cilvēkiem, kas tika izcelti krastā, bija um, it kā pieņemams, ka mazgadīgas personas bez uh, pavadības. Nu, ir zinām gadījumi, kad šīs uh, personas ir vecākas nekā 16 gadi, vienkārši to nenorāda, bet jebkurā gadījumā šī proporcija ir tiešām ļoti liela. Un balstoties no, uz manas pieredzes, izteikšos pavisam īsi, manuprāt, ir nepieciešams uh, stiprināt uh, šādu kopīgu iniciatīvu Eiropas Savienībā, lai cīnītos ar šo problēmu, kas nav nevienas valsts problēma, ne arī tāda ārkārtas situācija, kas pazudīs pēc gada vai diviem. Šī ir problēma, kas note, ar ko noteikti būs jācīnas arī pēc diviem gadiem un pieciem gadiem. Tādēļ mums ir nepieciešama ilgtermiņa, nevis ārkārtas politika. Pirmā lieta, ko gribētu piedāvāt balstoties uz savas pieredzes, ir ekonomiskais atbalsts tām valstīm, no kurām pie mums ierodas ekonomiskie migranti. Neviens neapšauba to, ka ja mums ir iespēja nodrošināt nodarbinātību, radīt darba vietas un uh, nodrošināt attīstību šajās izcelsmes valstīs, tas būtu tikai pozitīvi. Otra lieta, ko gribētu norādīt, ir uh, jāstiprina vēršanās pret uh, kriminālajām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Uh, Katānijas prokuratūra ir eh, tātad sākotnēji vienpusēji to darīja, bet tagad ir apstiprināta kompetence attiecībā uz izmeklēšanu, kas tiek veikta, lai tiesā, tiesas priekšā um, no, nonāktu tie cilvēki, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Jau tagad ir cilvēki, kas ir tikuši um, apsūdzēti un arī notus, um, notiesāti par uh, šiem briesmīgajiem nodarījumiem. Daļa no migrantiem atteicās, uh, piemēram, uh, gadījumos pārkāpt no, no lielākām laivām, mazākās laivās, un bieži vien tas ir novic pie nāves gadījumiem, tādēļ ir jācīnās ar šiem cilvēku tirgotājiem. Tālāk solidaritāte ir jautājums, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Uh, Mēs nevaram uh, atstāt um, šo situāciju, kad jācīnās tikai vienam, jo uh, egoisms šeit nedarbosies. Lai aizsargātu um, mazā nepilngadīgās personas uh, bez pavadības, tas ir ļoti svarīgi un ir svarīgi aizsargāt bērnus kopumā ir jāstiprina nepilngadīgo tiesības, jo nav pieejam, nav tiešām pieņemami, ka šī mazaizsargātā cilvēku grupa cieš no vārdarbības. Integrācijas politika. Pagājušajā nedēļā man bija liels prieks manā pilsētā bija svētki par godu mūsu pilsētas svētajai aizbildnei Santāgatai, un tā bija ļoti skaista ceremonija mūsu pilsētā. Uh, Un daļa no pilsētas, kas bija pamests uh, dārs, tāds parks, uh, sadarbojās um, bezdarbnieki Katānijā, kas ir nevalstiska organizācija, un um, nepilngadīgās um, personas, kas ir uzņemts mūsu pilsētā kopīgi, um, sastrādājās, lai šī, šis pamestais parks tiešām tiktu, kļūtu par īstu dārzu. Uh, viņi stādīja um, augu, sadarbojoties ar uh, vietējām iestādēm, un, manuprāt, uh, uh, šāda veida integrācija ir tiešām gan pozitīva, gan arī svarīga. Liels paldies visiem par uzmanību. Enti. Paldies. Apsveicu, lieliski esat pastrādājuši. Es vēlētos arī norādīt, ka tieši migrantu Mm, bērni ir vislielākā krīze, tā vairs nav krīze, tā ir traģēdija. Mums patiešām vajadzētu strādāt pie cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvas īstenošanas visās dalībvalstīs. Tagad uzreiz došu vārdu tiesnesēji Martinai Klīnemanē. Viņa mums pastāstīs par saikni starp eh, civiltiesībām, bērnu aizsardzībā un par eh, patvērumu kontekstu šajā sakarībā. Liels paldies par uzaicinājumu Um, pastāstīt jums par uh, praktisko darbu ar nepilngadīgajiem un bērniem. Esmu tiesnese ģimenes tiesā Vācijā. Jūs visi noteikti zināsiet, ka Vācijā ir ļoti daudz bēgļu. Pašlaik mums ir vairāk nekā 55 tūkstoši nepilngadīgo bez pavadoņiem. Tikai Vācijā vien. Who is a minor? A minor is... Kas ir nepilngadīgais? Nepilngadīgais ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Nepilngadīgajam ir um, ierobežotas tiesības un uh, nepilngadīgajiem ir vajadzīga arī pilnvarotā pārstāvja piekrišana savas gribas paušanai. Tas ir ierakstīts mūsu civilkodeksā, un uh, nepilngadīgie parasti ir vecāku atbildībā. Kas tad ir nepilngadīgais bez pavadoņa? Nepilngadīgais bez pavadoņa ir bērns, kuram nav uh, valsts pilsonības un kurš iebrauc valstī bez vecāku vai uh, juridisko aizbildņu klātbūtnes. Vācijas civilkodeksā ir noteikts, ka ja vecāki nevar nodrošināt aizbildniecību pār savu bērnu, ģimenes tiesai ir jāpieņem vajadzīgie pasākumi, lai garantētu bērna interešu pārstāvību. Ģimenes tiesai ir jāaptur vecāku tiesības gadījumos, ja vecāki nav spējīgi nodrošināt aizbildniecību. Un ģimenes tiesai ir jānozīmē cits aizbildnis. Šie ir vispārējie noteikumi Vācijas civila kodeksā. Mēs tos piemērojam gan mūsu nacionālajām lietām, gan arī eh, starptautiskajām lietām. Tagad es vēlētos jūs informēt par to, ka 2015. gada oktobrī uh, eh, tiesība spēja un rīcības spēja uh, tika uh, piešķirta sākot no 18 gadu vecuma, 16 gadu vecuma vietā. Tas tika izdarīts brīdī, kad ieradās Vācijā ļoti daudz bērnu. Kāpēc šis vecums tika palielināts? Tas tika darīts, lai liktu uzsvaru uz to, ka šeit ir runa par nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, ka šie nepilngadīgie bez pavadoņiem pirmām kārtām tiek uztvērti kā bērni. Bērni, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, kuriem ir vajadzīga aprūpe, tā izskaitā arī pārstāvība. Aizbildnis, pilnvārotā personī mēs runājam par nepilngadīgajiem. Šis pārstāvis risina visus attiecīgos jautājumus, kas attiecas uz šo bērnu. Tātad pieteikumi attiecībā uz uh, dažādiem patvērumu jautājumiem un dažādām procedūrām. Un Kopsavilkumā varētu teikt, ka nepilngadīgais pēc pavadoņa pirmām kārtām ir nepilngadīgais un tikai pēc tam ārvalstnieks. Es biju patiešām pārsteigta, kad es piedalījos konferencē decembrī šeit. Man šķita, ka mēs visi tā domājam, bet mani pārsteidza tas, ka īstenībā mūsu viedoklis eh, mazliet atšķiras no citu dalību valstu viedokļa. Man, kā ģimenes tiesas tiesnesei, ir jāsaprot definīcijas, ir jāsaprot, kurš uh, var veikt konkrētas darbības, un skatoties no šī aspekta, viņiem ir vajadzīga aizbildņi. Tātad mums ir tāda dubulta pieeja, mums ir eh, civiltiesība pieeja, mēs meklējam aprūpi, meklējam aizbildni, un pēc tam mēs izvēlamies šo pieeju, kas izriet no uh, ārvalstnieku likuma. Ja šie nepilngadīgi atrodas kaut kur Vācijā, tad uh, Attiecīgā jauniešu iestāde nodrošina šim nepilngadīgajam pagaidu mītni. Pēc tam viena mēneša laikā šis nepilngadīgais var tikt pārvietots uz citu vietu Vācijā, un tad šī otra, uh, otra mm, padome savukārt nodrošina pastāvīgu mītnes vietu. Uh, Kas tad pārstāv bērnu? Sākumā tās ir šīs divas um, jauniešu iestādes, kurām ir likuma, ir piešķirtas tiesības rīkoties kā um, bērna pārstāvjiem. Tātad vispirms šī jauniešu iestāde, kas nodrošina pagaidu aprūpi, un pēc tam šī uh, pārvietošanas iestāde, kas uzņemas pastāvīgo aprūpi. Šajā otrajā iestādē uh, nekavējoties uh, vajadzētu iesaistīt uh, ģimenes tiesu. Ko dara ģimenes tiesa? Ģimenes tiesa uzsāk aprūpas procedūras, tad, kad eh, tiek nodrošināta informācija. Parasti tā ir šī pārvietošanas iestāde, kas to dara. Bet, protams, ka gadījumi var arī atšķirties. Dažos gadījumos tie ir bērni, kas mūs informē. Dažkārt tie var būt radinieki. Dažkārt tā ir šī jauniešu iestāde, kas nodrošina pagaidu aprūpi, jo uh, Viņiem ir informācija, viņi var mūs eh, informēt par nepilngadīgajiem, kuriem ir vajadzīgi kādi ārkārtas steidzami pasākumi. Tas nozīmē, ka šiem bērnam uzreiz ir jānozīmē izpildnis. Parasti ir saprātīgāk nogaidīt un informēt ģimenes tiesu tad, kad eh, šī pārvietošana jau ir veikta un ir skaidrs, kur tieši valstī šis bērns atradīsies. Uh, Ģimenes tiesa uzklausa nepilngadīgu, uzklausa arī pārējās iesaistītās puses, mēģina ievest vecākus. Dažkārt ir iespējams eh, veģis ievest, viņi nemaz nav tik tālu. Mēs pārbaudam dokumentus. Mm, lielākajā daļā gadījumu šo dokumentu nav pārāk daudz, un te mēs saskaramies ar problēmām, par kurām jau dzirdējām. Uh, dokumentu nesamība. Tas var novest pie problēmām nosakot vecumu, vai te man priekšā sēž nepilngadīgais vai nē. Tāpat arī jautājums, vai bērni nevar um, nodrošināt aizbildniecību uz ilgāku laika periodu. Lielākajai daļai šo nepilngadīgo ir kontakti ar saviem vecākiem Sīrijā, Turcijā, vienalga, kur viņi atrastos. Un to viņi dara ar mobilajiem tālruņiem un datoriem. Vai ar iegla šie vecāki varētu pildīt savus vecāku tiesības, vai arī mēs uzskatīsim, ka šādās situācijās vecāki nevar pildīt savas tiesības. Jā, tiešām, mēs nevaram uzskatīt, ka viņi to var darīt tikai ar šādiem tehniskiem līdzekļiem. Uh, Dažkārt šie bērni ierodas ar rakstveida pilnvaru, ko šie vecāki ir nodevuši radiniekiem, kas dzīvo Eiropā. Vai ar to pietiek? Vai šis radinieks ir spējīgs pārstāvēt eh, bērnu, balstoties uz šādu rakstveida pilnvaru? Realtātē neviens to nekaida. Lielākajā daļā no šiem gadījumiem ģimenes tiesa paziņo, ka vecāku tiesības tiek apturētas un tiek nozīmēts atbilstošs aizpildnis. Man jautāja, kurš par to maksā. Tātad tas, kas to dara. To dara tiesa, tātad tiesa arī par to maksā. Lielākajā daļā gadījumu mēs eh, nenozīmējam šo vecākus eh, kā aizbildņus, bet gan profesionāls aizbildņus. Šie aizbildņi pārstāv šo bērnu visās situācijās attiecībā uz visiem vajadzīgajiem lēmumiem. Tātad vispirms ir jānoš, jānoskaidro perspektīvas. Tātad vai es varu pieteikties uz patvērumu šim bērnam, vai varbūt tas būs, tā būs atļauja izglītības iegūšanai, vai man būtu jāiesniedz pieteikums ģimenes atkal apvienošanai kuri tad būs varas iestādēm svarīgākie iemesli? Vai es akceptēšu šīs eh, ārvalsts iestādes lēmumu, varbūt man ir jāiesniedz pārsūdzība, tāpat arī pieteikumi par finansiālu atbalstu. Dažkārt bērni var atrasties tādā situācijā, kur ir jāveic kāda operācija, tātad medicīniskas dabas lēmumi, lēmumi par izglītību. Ir ļoti daudz lēmumu, kas ir jāpieņem par katru konkrētu bērnu. Aizpildņiem ir vajadzīga e, pedagoģiskā izglītība, kā arī zināšanas par kultūru. Tāpat viņām, viņiem ir arī jāzina, e, jāpārzina otras valsts tiesības, lai viņi varētu vislabāk pārstāvēt bērnu. Tāpat arī ir vajadzīgas valodas zināšanas, bet eh, jāsaka, ka lielākoties šo valodas zināšanu nav un aizbildņiem ir jāstrādā ar tulku. Ir jāsaprot, kāda tad ir realitāte. Es varu runāt tikai par situāciju savā pilsētā. Es uh, apspriedos ar kolēģi Minhenē, un viņa man teica, ka viņai esot 400 jaunu aizbēgņu dienā, tātad jānozīmē 400 jaunu aizbēgņu katru dienu. Mēs nezinām, kurš šos aizbēgņus ņemt, bet katru dienu situācija uzlabojas un aizbēgņu kļūst arvien vairāk. Pašlaik Vācijas tiesībās ir iekļauts priekšlikums nodrošināt, lai šī pārvietošanas iestāde uzreiz pieprasa patvērumu. Uh, ja ir visi vajadzīgie fakti, kas pierāda, ka bērnam šāds pieteikums ir vajadzīgs. Ir uh, arī tādi, kas eh, kritizē šo lēmumu. Viņi uzskata, ka šī uh, jauniešu iestāde, kas pārstāv bērnu konkrētajā brīdī, nav pietiekami kvalificēta. Man pietrūkst laika. Vēl pēdējais, mm, ko es vēlējos teikt par nepilngadīgajiem bez pavadoņa un vislielākām problēmām, ar ko uh, uh, saskaras tie, kas tiek pārstāvēti balstoties uz um, uh, laulībām pirms, sasniegt, pirms sasniegtā. Tātad Vācijā tiek uzskatīts, ka uh, laulības um, uh, zem 16 gadu vecuma nav uzskatāmas par spēkā esošām. Uzskatu, ka mēs varētu nodrošināt uzlabojumus. Mums vajadzētu rīkoties vēl ātrāk, mums vajadzētu atrast vēl kvalificētākus aizbildņus, vajadzētu tos nozīmēt ātrāk, bet uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļā un ir ļoti svarīgi sniegt palīdzību šiem bērniem un viņus aizsargāt. Te nav runa par simtprocentīgu aizsardzību, bet aizsardzība ir ļoti būtiska. Uh, Lielas paldies tiesnesēji Martinai, mm, Ervai Klūnemanai. Viņa mums uh, izskaidroja uh, šos, šīs juridiskās problēmas. Zviedrijā arī bija vairāk nekā simts meiteņu, kuras bija precējušās un kurām bija pat bērni, un uh, tas bija arī tāds milzīgs juridisks izaicinājums pašvaldības meklēja risinājumus, uh, Mums ir vajadzīga juridiskā noteiktība, lai mēs saprastu, kā tad risināt šādas lietas. Par aizbildniecību uzreiz došu vārdu uh, eh, Martinam Verstegenam, viņš ir Nīdos fonda uh, vadītājs. Lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Man ir tiešām liels gods būt šodien šeit un stāstīt jums par aizbildniecības programmu Nīderlandē. Tā ir sistēma, kam mēs no sirds ticam, un mēģināšu izskaidrot, kādēļ tā. Nīderlandē mums ir iestāde, kurā šobrīd tiek um, ir aizbildniecība par sešiem tūkstošiem um, nepilngadīgu personu bez pavadības, tur strādā tikai profesionāļi, un viņi spēja um, tikt galā ar šiem sešiem tūkstošiem bērnu, bet uh, pusgadu laikā Tas tātad skaita dubultojās, um, ieradās 3000 un vēl aizvien mums tas izdevās. Tādēļ nu, skaidrošu, kā, kā mēs to spējām. 85% bērnu nāk no kara polasītām valstīm, no Sīrijas, Irākas, Afganistānas un Eritrejas. Tie ir 85% no visiem bērniem, tādēļ šeit mēs nerunājam par ekonomiskajiem bēgļiem. Uh, pārāk lielā mērā. Viņiem visiem ir nepieciešama vajadzība. Kā tad tas darbojas Nīderlandē? Pastāstīšu, kā tas darbojas kopumā arī Eiropā, jo mēģinām sadarboties ar citām um, aizbildniecības iestādēm Eiropā un esam viens no dibinātājiem NG organizācijai ENGI varat atrast visu informāciju par to internetā engi.eu. Eiropā. Un pirms pārējai par situācijas Nīderlandē ir svarīgi runāt par definīcijām. Es varu izskaidrot, kas ir aizbildniecība Nīderlandē, bet uh, ko tas nozīmē citās valstīs, interpretācijas atšķiras. Tādēļ definīcijas ir svarīgas. Zinu, ka komisija jau šobrīd strādā pie m, mm, dažiem projektiem, un tas ir svarīgi. Nīderlandē mēs to definējam sēkojoši darba definīcija ir tāda, ka mēs esam atbildīgi un mums jānes atbildība par uh, mums uzticēto bērnu labklājību. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir tādas pilnvaras kā vecākiem, bet mums ir arī tāda pati atbildība kā vecākiem. Tādēļ, jā, mums ir jārūpējas par šiem bērniem. Te mēs nerunājam tikai par juridisko pārstāvību, bet gan rūpēm un aprūpi. Tātad šeit domājam gan veselību, gan izglītību, gan uh, juridiskās procedūras, esam atbildīgi par visiem šiem, uh, visām šīm jomām, lai viss notiktu tur pienācīgi. Mēs, ne, mēs neesam tie, kas paši to nodarbojas, bet nodrošinām, lai tas notiktu. Esam neatkarīga organizācija, esam NVO, mūsu apmaksā valdība, bet tajā pašā laikā esam nevalstiska organizācija. Manuprāt, tas ir svarīgi. Šāds neatkarīgs aizbildnis, jo reizēm bērnu interešu aizstāvība iespējams atšķiras no, piemēram, valdības interesēm. Ņemot vērā bērnu tiesības, ir mm, ļoti labi šādā neatkarīgā veidā rīkoties. Mūs ieceļ tiesneši, Tas ir tiesisks pasākums. Persona, kas atrodas Nīderlandē bez vecākiem, viņiem nepieciešams aizbildnis, tad nu, tiesnesis mūs nozīmē šādā lomā, un tas ir atrunāts civilkodeksā. Visi mūsu pienākumi. Mums ir jārūpējas par bērnu pienācīgu attīstību, un ja pienācīga bērna attīstība tiek apdraudēta, tad mums ir jāiejaucas, un nu, mēs to arī darīsim. Un tas, ka tas ir atrunāts likumā, ir pozitīvi, jo politika un uh, likumi reizēm atšķiras tomēr. Tas mums ļauj aizsargāt bērna tiesības, būt šādā pienācīgā, spēcīgā pozīcijā, lai to paveiktu, un mūs, protams, arī uzrauga. Esam uzraudzība, um, esam aizstā, esam institūcija, iestāde, kurā strādā um, daudzi darbinieki un mūs um, uzrauga uh, inspektori, tādēļ nepieciešams profesionāli organizēt mūsu darbu. Mums ir certifikāti, katru gadu pie mums notiek revīzijas, un mūsu aizbildņiem, um, tāpat kā um, juristiem, katru gadu ir jāaiziet pārbaudas. Gan apmācības tur iekļauts un daudz kas cits. Tie visi ir um, pieredzējuši profesionāļi, sociālie darbinieki ar bakalaura grādu. Mēs viņus apmācām. Uh, mēģinam skaidrot jaunajiem aizbildņiem, kā mm, situācija šajā darbā atšķiras no nīderlandiešu bērniem, kā tīri metodiski tam pieiet. Esam profesionāla organizācija, un tas nozīmē, ka neesam vieni paši. Tiek pieņemt ļoti svarīgi lēmumi, bērna labā, bet to dara komanda. Jūs uzrauga um, ārvaldnieks, jūs atbalsta kolēģi, jums ir juri, juri, konsultanti juridiskās lietās, psihologi pieejami. Tas nozīmē, ka neesat atstāt, vi, atstāts viens. Un ir iespēja arī mācīties vienam no otra. Ir iespēja uzklausīt arī no kolēģiem. Uh, um, padomus, ko varbūt darām ne tā, varbūt ir iespējas labāk rīkoties, un tas viss ir ļoti vērtīgi par sistēmu runājot, un aizbildņa no, uh, vietu šajā lomu sistēmā, tas ir ļoti svarīgi. Nīderlandē viss ir ļoti labi organizēts. Kā jau skaidroju, ir viena uh, organizācija, kas ir tā tad aizbildņu organizācija visā Nīderlandē, bērns ierodas um, Nīderlandē, lai pieteiktos patvērumu saņemšanai, ir viens šāds centrs, tas atrodas valsts ziemeļos, grūti sasniedzams, bet viņi tur nonāk, tur pieprasa a, patvērumu, un tajā brīdī, kad viņi tur ierodas, viņi tieks ar savu aizbildni. Citās valstīs, piemēram, vai Vācijā, varbūt negluži pirmajā dienā satiekat aizbildni. Juridiskajā centrā pirmajā dienā jūs tiekties ar aizbildni, tas ir tas, ko iemācījāmies. Vēl kāda mācība ir tāda, ka meitenes no Nigērijas, kas ierodas uh, Nīderlandē un pieprasa patvērumu, nonāca prostitūcijā, un tā notiek ne tikai Nīderlandē, bet arī Beļģijā, Itālijā un citās valstīs. Ministrs, kas bija atbildīgs par šo jomu, viņš parlamentā jautāja, ko jūs, viņam jautāja, ko jūs darāt šajā uh, jautājumu, man viņš teica, nē, man nekas nav jādara, ir aizbildņi viņiem, ir jābūt par tiem atbildīgi, atbildīgiem. Um, bija zināms seši šādi gadījumi. Presē mēs dzirdējām par 250 vēl papildus gadījumiem, arī Beļģijā ir šādi prostitūcijas gadījumi. Tas ir tas, ko sapratām. Meitenes nonāca šādā situācijā vēl pirms bija satikuši savā aizbildni tādēļ, Mēs sapratām, ka bērni tiešām uh, ir uh, mazaizsargāti, kādā veidā viņi var nonākt ka, un kļūt par cilvēku tirzniecības upuriem. Tādēļ tagad sveram soļu sākot no pirmā brīža. Bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem, tiks uh, uh, ievietoti viesģimenēs uzreiz no uzņemšanas centra. Viesģimenes ir no uh, tās pašas uh, kultūras, kā attiecīgi bērni, jo uh, uh, uzturēšanās lielajos centros viņiem varētu būt pārmēr traumatiska. Otra lieta. Ja jūs iespējams esat cilvēku uh, tirzniecības upurs, ir drošās mājas, kur reizēm uh, iespējams, ka šos bērnus ievieto. Ja man pietiks laika, skaidrošu vēl dažādas sistēmas elementus. Uh, kur varbūt esam atšķirīgi no citām valstīm, bet jā, tā tad aizbildnis, kas uzreiz tiek satikts, kas pieņem lēmumus, kur jūs nonākat. Ja situācija nav nekas ārkārtas, tad nonākat um, bērnu bez pavadības uh, centrā. Tas ir liels centrs, um, mums tas ne īsti patīk, to mēs gribētu apturēt, bet nu nevaram vienā brīdī visu izmainīt. Tas ir sākot no pirmā brīža, kad ierodaties Nīderlandē, tad esat patvēruma meklētājs, eh, būs intervijas un tā tālāk, bet par to visu būs atbildīgs arī aizbildnis. Viņš eh, gatavosies, eh, piesaistīs juristu, būs medicīniskās pārbaudas, un tad mēneša beigās um, ir vai nu apstiprinājums vai atteikums, un tad saprotat, varat palikt Nīderlandē vai nē. Ja varat uzturēties Nīderlandē, tad aizbildnis rūpēsies arī par nākamo jūsu uzturēšanās šo fāzi, un tad jūs pārcels uz tādām mazākām um, kopdzīvošanas vienībām vai ievietos viesģimenēs. Jūs aiz, atbild, aizbildnis vēl aizvien būs atbildīgs par jums. Viņš nodrošinās, ka nonākat pareizajā vietā, un ja nu kaut kas nenotiktu pareizi, tad viņš iejauksies. Šī cilvēka loma ir sekot jūsu lietas attīstībai, neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat vairāk mēnešu uh, gaitā viņi tiekas ar šiem bērniem, kas notiek veselības jomā, izglītībā, skolā, un, ja nu kas jāmaina, tad viņi iejaucas. Šie cilvēki ir profesionāļi, kas uh, zina, kā arī nodrošināt, ka bērni viņiem uztic. Arī tas ir ļoti svarīgi, jo bērni reizēm nāk no ļoti sarežģītām situācijām un gribētu jums it kā skaidrot vēl um, papildus informāciju, bet redzu, ka pienācis laiks pabeigt prezentāciju. Kas tad īsti ir nepieciešams? Raugoties uz Eiropu un Nīderlandi, ir svarīgi, lai katrai, katram bērnam būtu neatkarīgs un pieredzējis aizbildnis, kas ir profesionālis. Un ik katrs pārcelšanas uh, gadījums, um, bērna pārvietošana, tam vienmēr ir jānotiek balstoties uz bērna interesēm. bērniem sākumā ir jānonāk ģimenē, un ja tas nav iespējams, tad īpašos uzņemšanas nosacījumos, jo mazāk šī iestāde, jo labāk. Liels paldies! Paldies! tiešām ceru, ka jūsu runas materiāli, tāpat kā Martīnas teiktais, būs pieejams kolēģiem, lai visi varētu ar to iepazīties. Tiešām ļoti interesanti šī informācija. Pirms dodu vārdu Omid, sākumā uzklausīsim jautājumus Vincenzo Bianco, jo viņam diemžēl ir jādodas prom, viņam jādodas uz lidmašīnu. Ļoti garš runātāju saraksts, tādēļ tagad kolēģi aicina izteikties tikai tos, kas grib uzdot jautājumus. Barbara Spinelli, iekļauties lūdzu divās minūtēs. Grazie. Paldies. Paldies par jūsu runu. Vincenzo Bianco kungs, man būtu kāds jautājums kas ir saistīts ar kādu elementu, ko jūs īpaši uzcēla, izcēlāt. Eiropas politikas harmonizācija patvēruma jomā. Patiesībā šī harmon, harmonizācija ir varbūt tāds uh, pretrunīgs jautājums. Ja mēs raugāmies uz jaunajiem uh, komisijas uh, priekšlikumiem, regulu un direktīvu priekšlikumiem, uh, šī harmonizācija ir harmonizācija uz pāriet uz tādām zemākām prasībām. Šeit mēs uh, nevaram vairs runāt par tādiem īpašiem uzlabojumiem atsevišķās valstīs, kas varbūt pirms tam bija iespējami. Šeit uh, man īpaši ir jāmin uh, kvalifikāciju regulas mm, piemērs. Uh, uzturēšanās atļauja bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Tagad ir samazināta bēgļiem trīs gadi, uh, subsidārās um, aizsardzības saņēmējiem viens gads, kad patiesībā atsevišķās uh, valstīs um, atsevišķas valsts ir krietni devīgāks. Nu, Itālijā, piemēram, ir pieci un pieci gadi šie rādītāji. Un, un tas mainīsies. Tādēļ vai šeit nepastāv tiešām risks, ka harmonizācija varētu būt uz tādu minimālāku pieeju pārējot. Un arī saistībā ar aizsardzības atsaukšanu. Un vienmēr nepieciešama šī atkārtotā verifikācija, balstoties uz drošo valstu sarakstiem, kas nu, tajā brīdī nav īsti uzskatāmas par drošām. Tad ir Eiropas saraksti, valstu saraksti, arī par to gribētu lūgt komentāru. Un otra lieta, ko jūs jau minējāt, glābšanas operācijas, ko veic Itālijas krasta apsardze. Greit gribētu saņemt jūsu viedokli par to, ko jūs minējāt, par to, kas izskanēja pirmdien no doktora Leģeri, kas ir Frontex vadītājs Viņš uh, pilnīgi skaidri norādīja, ka glābšanas operācijas, tās, ko veic NVO, tiks apstiprinā, tiks atceltas, uh, tās vairs netiks īstenotas, lai labākā veidā varētu cīnīties ar cilvēku tirgotājiem. Liels paldies! Enzo Bjanko, lūdzu! Es patiesībā runāju par harmonizāciju kā pozitīvu mērķi Gribētu uz, mēģināt skaidrot arī kādā veidā. Manuprāt, uh, ir uh, ļoti diskutējams jautājums par kritērijiem, balstoties, kuriem tiek atzīts vai netiek atzīts patvērumu tiesības, ka tagad katrā valstī ir, dalībvalstīs ir pilnīgi atšķirīgi kritēriji. Ir tādas uh, dalībvalsts, kas atzīst patvērumtiesības Sīri, Sīrijas iedzīvotājiem, ir citi, kas um, Afganistānas vai Sīrijas uh, izcelsmes iedzīvotājiem, uh, pilsoņiem nepiešķir šādas tiesības. Tādēļ nu, šādā kontekstā harmonizācija ir pozitīva lieta. Bet tie jautājumi, ko jūs uzdevāt, nu, piemēram, kvalifikācijas, uh, ilgums un atsaukšana, jā, taisnība, tie ir, tā ir kritika. Uh, Un atzinums, kas tika pieņemts uh, ar lielu balsu vairākumu reģionu komitejā, ko bija izstrādājis es, arī mēs norādījām, ka tās, tie būtu elementi, kas būtu vēl grozāmi un maināmi. Kopumā tā tad uzskatu, ka harmonizācija ir laba lieta, bet, protams, ka nu, harmonizācija ir jābūt uz tādu izaugsmi vērstai, nevis uz ierobežojumiem. Nākamais jautājums. Jāsaka, arī es tikos ar Frontex uh, vadītāju Leģēriju kungu Katānijā, manā pilsētā, jo mana pilsēta uh, vienā tātad um, valsts uh, organizācijā mēs uzņēmām Frontex, mēs organizējām pasākumu, kur piedalījās arī vairākas citas saistītās aģentūras, piemēram, Eiropol. Un mēs uzskatām, ka tas, ka Frontex nu, piemēram, ja tas atrastos uh, Polijā, ne, nu, ļoti Uh, pozitīvi vērtēju Varšavu kā pilsētu un tā tālāk, bet, manuprāt, uh, šeit ir jādomā par uh, operatīvo raksturu iestādē, nevis ģeopolitisko. Mums ir jāizvairās no tā, ka palīdzības uh, operācijas uh, tiktu veiktas uh, Lībijas teritoriālajos ūdeņos, jo ir vairākas NVO, kas um, aizbrauc gandrīz līdz pašiem Lībijas uh, krastiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka šādā situācijā, nu, ir vieglāk, nu, negluži šķērsot uh, ūdeņus, bet, nu, tas jau pārvēršas par citu pasākumu. Es esmu pārliecināts, ka palīdzība jūrā ir jāsniedz, jebkādos apstākļos, un, manuprāt, uh, Eiropas Savienība šobrīd ir spērus vairāk soļus priekšprestatā pagātnē. Tomēr, jā, jārunā par to, ka ir vairākas NVO, kas jau organizē patiesībā um, transportu gandrīz no pašiem Lībijas krastiem. Un tā nav palīdzības operācija, tas ir kas cits. Es patiesībā esmu pilnībā pārliecināts, ka varētu iedomāties arī pilnīgi pretēju situāciju, kad būtu organizācijas atsevišķās valstīs, kur nu, tie būtu tā sauktie humanitārie koridori, uh, personām, kas ierodas kā reiz pieprasīt patvērumu, lai nebūtu jāsniedz šādas um, palīdzības, um, palīdzības operācijas jūrā, un tad vienkārši būtu hum humanitārie koridori, kas būtu krietni arī lētāks un drošāks pasākums. Jums vairāk jautājumu nav, tad aplaudēsim. Uh, Vincenzo Blanko, un patiesībā mums bija komitejas izbraukuma misija, mēs uh, apmeklējām Lampedūzu un tikāmies ar starp, nevalstiskām organizācijām, kas glāb dzīvības un strādā ar starptautisko tiesību normām. Un uh, jāsaka, bēgļu izvietošana nedarbojas, kā tam vajadzētu būt. Pieņemtie lēmumi netiek atbilstoši īstenoti. Un tagad vārds Omidam Mamudī no Zviedrijas Malmes. Viņš ir Zviedrijas nepavadīto nepilngadīgo organizācijas vadītājs. Paldies! Uh par iespēju uzstāties šeit jūsu priekšā, par uh, iespēju uh, iestāties par uh, sadzīvošanu, kopīgu dzīvi mūsu sabiedrībā. Es esmu no Afganistānas, pārstāvu Hazāru etnisko grupu, kas dzīvo uz Pakistānas un Afganistānas robežas. Tā ir ļoti neliela etniskā grupa un pakļauta riskam. Ir ļoti, mums bija ļoti grūti dzīvot šajā reģionā visi cilvēki bija bruņoti un tiešām dzīves apstākļi bija neciešami. Man izdevās izkļūt no turienes un tie bija lieli panākumi. Es 2011. gadā no Afganistānas ierados Zviedrijā. Pēc tam es uzrakstīju grāmatu Nevainīgie noziedznieki un tajā es aprakstu savu izcelsmes valstu, kādēļ es devos bēgļu gaidās, kā es nokļuvu Zviedrijā un kā tur esmu iedzīvojies. Es uh, tad sāku domāt par bērniem, kuri vieni paši dodas bēgļu gaitās. Eh, šī grupa ir liela, šeit ir ļoti dažāda dzīves pieredze. Eh, šie cilvēki nāk no dažādām valstīm visā pasaulē. Uh, šie bērni ir no uh, katra 82, 83 valstīm uh, Zviedrijā, viņiem visiem ir atšķirīga dzīves pieredze, un tad es sāku domāt, ka būtu jāizveido organizācija, kas sniegtu palīdzību šiem talantiem, šiem bērniem. Esmu strādājis ar mazgadīgiem noziedziniekiem, un man uh, arī uzdod jautājumu, kādēļ ir daudz vairāk eh, zēnu, kas ierodas eh, Zviedrijā nekā meiteņu, un tādēļ esmu uzrakstījis arī otro grāmatu, kas veltīta tieši šai problemātikai. Esmu arī strādājis pie dokumentālās filmas uzņemšanas, esmu izveidojis uzņēmumu, lai varētu uh, labāk ietekmēt Zviedrijas sabiedrību. Šis uzņēmums Eh, izplata eh, šādi dažādas idejas. Esmu šajā jomā jau darbojies tagad piecus gadus. Eh, un tas apliecina, ka jebkurš bēglis, gados jauns bēglis, 5-6 gadu laikā var sasniegt to pašu, ko esmu sasniedzis es un uh, ka viņi vispirms sasniedz, saņem palīdzību, pēc tam var uh, sniegt atbalstu arī Zviedrijai. Mūsu organizāciju vada paši jaunieši, mēs vēlamies, lai mūsos ieklausās un lai šie jaunieši bērni jau pēc iespējas ātrāk iekļautos Zviedrijas sabiedrībā, varētu dot savu ieguldījumu. Mums ir arī piecas reģionālās organizācijas, un mēs, eh, varētu teikt, tā, pārklājam visu Zviedrijas teritoriju ar savu darbību un mūsu. Mm, Un eh, sākumā mums bija piecas organizācijas, tagad jau ir 16 vietējās organizācijas. Mēs eh, sazināmies ar plašsaziņas līdzekļiem, politiķiem, dažādām citām struktūrām, organizācijām. Mm, eh, šeit eh, zālē atrodas eh, vēl kāds nepilngadīgais mans draugs. Un es domāju, ka šajā diskusijā mums būtu bijis labi uzklausīt vairāk šādu cilvēku, būtu varējuši uzaicināt lielākā skaitā šos uh, E, šos cilvēkus, lai viņi varētu pastāstīt par savu pieredzi, savu likteni. 2011. gadā, kad es ierados Zviedrijā, e, mani ievietoja e, patvērsmē ar 700 citām personām. Tagad viņi ir kļuvuši par juristiem, zobārstiem, uzņēmējiem. Uh, Šeit ir eh, vesels saraksts, bet tie bija tikai zēni. Mūsu um, patvērsmē nevienas meitenes nebija. Un um, mēs uh, paši varam dot lielu ieguldījumu sabiedrības labā, bet ir tādi, kuri mūs uztver par uh, nastu, kā nastu, kā slogu. Uh, Bet eh, Ziemeļvalstīs ir arvien mazāk, eh, dzimst arvien mazāk bērnu, un tādēļ būs nepieciešams aizvien vairāk uzņemt bēgļus, lai sabiedrība varētu turpmāk attīstīties un pastāvēt. Ir dažādu kategoriju cilvēku, kas ierodas, un ir, protams, jāspēj izdzīvot jau, jauniem cilvēkiem jābēg no kara plosītām teritorijām, no teritorijām, ko kontrolē teroristi. Ja tiks slēgtas robežas, tas nebūs vairs iespējams. Un tie, kas vairs nevarēs aizbēgt, uh, vienkārši ies bojā, uh, mirs no teroristu rokām uh, kara darbības rezultātā. Ir dati, kas liecina par to, ka 5 10% uh, pašvaldību atsevišķās teritorijās vada teroristi. Ir jāizvirza par mērķi cilvēku dzīvību glābšana, un ir ģimenes, kuras uh, cenšas glābt savus bērnus, sūtot projām tos no valsts, no Afganistānas. Teroristi apgalvo, ka nogalinot hazārus var nokļūt vieglāk paradīzē. Un ja nogalina 21 hazāru, tad paradīzē jūs nokļūsiet ne, ne tikai pats, bet arī jūsu vecāki nonāks paradīzē. Un, protams, ka neviens jau labprāt eh, nedodas prom no savas dzimtās zemes, jo eh, šajā gadījumā tas bija dzīvības vai nāves jautājums. Uh, Afganistānā jau karš plosās ļoti ilgu laiku, jau kopš 1980. gada, un karš joprojām nav beidzies. Toreiz, kad karalis tika noslapkavots, kad to eh, izdarīja padomju savienība, 60% Hazāra devās uz Irānu, uh, un viņi tur dzīvoja žaužalīgos apstākļos, viņiem nebija nodrošinātas pašas pamat tiesības, un tad viņi centās doties atpakaļ uz Afganistānu, lai izvairītos no rasisma, bet eh, mēs saskaramies ar diskrimināciju savā dzimtajā zemē, mūs eh, sauc par tautas dzimtenes eh, nodevējiem un uh, tad uh, tikai Eiropā mēs varam uh, nodrošināt cilvēka cienīgus apstākļus, un šie cilvēki bēg no Afganistānas caur Irānu uz Eiropu. Afganistānu pārvalda klani, un uh, ir jāizvairās, jāspēj izvairīties no veselas virknes apdraudējumiem, no teroristiem, jābēg no pedofīliem. Un Afganistānā vienkārši nav iespējams dzīvot, vienīgā iespēja ir doties prom vai arī kļūt pašiem par teroristiem, pievienoties teroristu grupējumiem, un tā jau mēs e, situāciju pasaulē neuzlabosim, gluži pretēji. Vai arī jābēg prom, uh, lai varētu atrast darbu citviet, lai varētu sūtīt uh, naudu savai ģimenei, lai tā varētu iztikt. Un uh, to var teikt par arī citiem cilvēkiem, kas dzīvo sarežģītos apstākļos. Kad es pirmo reizi nokļuvu Zviedrijā, mans mērķis bija uh, saņēma pastāvīgo uzturēšanās atļauju es strādāju, mācījos, vēlējos integrēties Zviedrijas sabiedrībā, un kad man šis sezams atvērās, eh, tad eh, mā, bija nākamais mērķis pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas. Es vēlējos izveidot savu uzņēmumu, savu organizāciju, darīt visu, lai dotu ieguldījumu Zviedrijas eh, sabiedrības labā, lai arī pats sevi attīstītu likumi, kuri bloķē patvēruma piešķiršanu, būtībā bloķē patvēruma, pastāvīgo patvēruma atļauju izsniegšanu. För att, för att du vill dela med oss din gripande... E- Paldies par to, ka uh, pastāstījāt par savu pieredzi un ka uh, jūs arī uh, mūs iepazīstinājāt ar būtiskiem secinājumiem. Jūs esat dzīves piemērs tam, ka uh, šāda organizācija spēja darboties un jūs ar savu enerģiju palīdzat bērniem palīdzat viņiem integrēties un dot savu ieguldījumu mūsu sabiedrības labā. Um, uh... Tagad došu vārdu Lordam Solijam no apvienotās karalistes. Paldies! Eh, jā, šīs, eh, šī uzstāšanās bija tiešām ļoti liederīgi interesanti. Es gribētu jautāt par šiem aizbildņiem. Kas ir šie cilvēki? Vai tie ir eh, profesionāli aizbildņi, vai viņi kaut kā tiek īpaši apmācīti? Un jautājums arī Mahmuda kungām, kurš ļoti eh, pārliecinošu liecību šeit sniedza. Mēs Lordu palātā uzklausījām arī dažādus lieciniekus, tā skaitā nepilngadīgos, eh, kuri bija ieradušies eh, apvienotā karalistē, tā skaitā arī vienu afgāni, kur pieredze bija ļoti traumatiska. Un cilvēkiem, kuri dzīvo stabilā valstī, ir dažkārt grūti apzināties, cik eh, sarežģīta ir eh, jauna cilvēka dzīves situācija tādās valstīs kā Afganistāna. Mums ir jāapzinās, ka ja zēni tiek aizsūtīti atpakaļ uz izcelsmes valsti, tad vai nu viņi pievienojas Talibānam, uh, vai arī viņu ģimenes tiek vajātas. Viņiem vienkārši citas izvēles nav. Un tas ir uh, viens no galveniem iemesliem, kā, uh, vai tas ir viens no galveniem iemesliem, kādēļ pārsvarā no Afganistānas ierodas tikai zēni, vai tas ir saistīts arī ar meiteņu situāciju sabiedrībā, ar to, ka viņas tiek nopietni apspiestas. Paldies, tagad došu Martīnai Plunemanai vārdu, lai viņi varētu atbildēt par aizbildņu sistēmu. Viens Vācijas sistēmā ir tā, ka tiesnesis viens pats izlēmj, um, kas būs šis, aizbildni, šis aizbildnis. Un uh, tie var būt vai nu profesionāļi, vai nu arī atsevišķi indivīdi. Un uh, Tie varētu būt, teiksim, ģimenes locekļi, kas jau ilgi dzīvo šajā valstī un ir sen integrējušies, iespējams, ka paši ir ieradušies šajā valstī kā bēgļi. Un tāpat pastāv arī dažādas iniciatīvas, eh, kur um, darbojas dažādās cilvēku organizācijās, eh, kā tiesneši vai juristi. Tātad tie ir profesionāļi, kas strādā jauniešu iestādēs, eh, bērnu aizsardzības organizācijās Un, ja kurā gadījumā šīs bērnu aizsardzības organizācijas eh, nodrošina atbalstu un uzraudzību veids tiesa. Vai jums ir vēl kas piebilstams, Stēn? Jā, Nīderlandē ir profesionāļi un arī sociālie darbinieki. Šis eh, sociālais darbs ir eh, ļoti nozīmīgs. Uh, Parasti sākumā tiek nodrošināta desmit dienu apmācība, un pēc tam arī notiek uh, ļoti regulāra apmācība. Gribēju vēl papildināt, ka patvērumu pakotnes uh, pārskatīšanā, ko mēs pašlaik uh, veicam, balstoties uz Natālijas Grīsbekas ziņojumu, kas tika gatavots iepriekšējā mandātā par mm, nepavadītiem bērniem, mēs mēģinām uh, E, stiprināt un padarīt striktākus noteikumus attiecībā uz aizbildņiem. Tātad mēs nosakām, ka šīm personām nevar būt iepriekšēja sodāmība un e, arī citā veidā šie cilvēki ir jāpārbauda. Došu vēlreiz vārdu Olmītam. Jā, daži varbūt domā, ka Dažas valstis ir drošas, bet šīs valstis ir drošas kā cietumī. Tur valda milzīga diskriminācija. Eh, diemžēl Afganistāna nav vienlīdzīga valsts. Afganistānas vidū, piemēram, vispār nav iespējams pārvietoties eh, konkrētām etniskajām grupām. Uh, mana etniskā grupa ir tā kā ieslodzīta. Mēs nevaram brīvi pārvietoties. Ja mēs mēģinām kaut kur braukt vieni paši, tad uh, mūs vai nu aiztur, vai arī vienkārši mums nocērt galvu. Tas var notikt arī ar bērniem. Tika uzdots arī jautājums par piederību etniskai grupai, un uz šādu jautājumu cilvēki nemaz nevēlas atbildēt. Bet uh, to bieži vien var noteikt pēc uh, personas apliecības, un tad uh, cilvēki tiek sodīti. Uz Eiropu cilvēki brauc dažādu iemeslu dēļ. Protams, ka ceļojums ir ļoti sarežģīts, un jo īpaši smags šāds brauciens ar sievietēm. Es uh, jau norādīju uz šo gadījumu, kur 15-gadīga meitene mēģināja bēgt. Uh, Un tad, kad viņa ieradās Grieķijā, viņai jau bija divi bērni, tātad viņa bija vairāk kārt izvarota šī brauciena laikā. Tāpēc arī eh, šaju, šo migrantu vidū nav nemaz tik daudz meiteņu. Tāpat eh, tam var būt arī kultūras iemesli. Tiek uzskatīts, ka nu, tieši vīrietim ir jāuztur ģimene, jārūpējas par finansēm un tā tālāk. Uh, Tāpat arī terorisms. Teroristi parasti mēģina rekrutēt tieši jaunus vīriešus. Un man ir arī konkrēts skatījums par uh, kādu uh, cilvēku, kas agrāk dzīvoja Norvēģijā, bet tagad atrodas Sīrijā. Es esmu redzējis attēls ar viņu. Mēs redzam, ka šiem cilvēkiem uh, Spriežiem nav vispār nekādas izvēles, vai viņi, nu, viņi kļūst par noziedzniekiem, tātad viņi pievienojas Asādam un viņu atbalstītājiem, vai arī dodas uz kādu valsti, eh, kas viņus uzņem. Katrīna Ciniči. Paldies priekšsādātāji, gribētu pateikties mūsu viesiem par uh, teikto. Sākumā man ir liels prieks, ka uh, Um, šeit piedalās daudzi kolēģi, un arī šis īpašās grupas darbs ir bij, bijis ļoti vērtīgs, jo tiešām centrā ir jābūt bērna interesēm. Es pati esmu strādājis šajā jomā, tādēļ man tiešām ir ļoti liela interese par šo jautājumu sākumā. Vēlētos runāt par pētījumu, kas, uh, ko UNICEF uh, publicēja tīri pirms dažām stundām. Uh, Un arī tas norāda šīs problēmas apjomiem. Migrantu bērnu skaits uh, pieaug, um, bērni bez pavadības um, pieaug 2016. gadā um, ceļojumā uz Eiropu gāja bojā diemžēl 600 bērni, un 17. gadā jau janvārī gājuši bojā 40 bērni. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir uh, milzīga atbildība, kas ir jāuzņemas, jo, kā jau tika norādīts, tad šie migra nepilngadīgās. Um, nepilngadīgie migranti ir bērni, un bērni ir jāaizsargā. Gribētu jautāt viesiem, ko jūs domājat par uh, Dublinas regulas uh, pārskatīšanu un reformām, kas nemaina šo um, principu attiecībā uz uh, uh, patvērumu pieprasīšanu pirmajā ierašanās valstī, jo attiecībā uz bērniem uh, tas tikai paaugstina sekundārās pārvietošanās risku, un ja viņi jau ir pārvarējuši šīs, uh, šos riskus uh, savā izcelsmes valstī, tad ceļojumā, pēc tam viņi ir pakļauti vēl jauniem riskiem. Tālāk uh, juridiskais atbalsts Uh, palīdzība, inte, integrācija. Jā, šeit ir tiešām nepieciešama informācija un ir jābūt profesionālam uh, personālam, kas strādā un sniedz atbalstu pilnīgi visos kontekstos un formās. Man ir prieks uh, teikt, ka Itālijā pavisam nesen iekšlietu ministrs ir parakstījis protokolu, piesaistot kompetentās iestādes dažādos pārvaldības līmeņos. Uh, Un šajā protokolā uh, papildus citām lietām ir minēti šie brīvprātīgie aizbildņi, kas ir um, kas tiek izvēlēti, viņiem jābūt profesionāliem un gataviem. Gribētu teikt, ka ir zināma pieredze arī Itālijā, Um, tā tad uh, gribētu jautāt, kā ir citur ar uh, bērnu uzņemšanu ģimenēs šiem nepilngadīgiem migrantiem. Paldies! Tātad, vai jums ir bijusi pieredze ar uzņemšanu ģimenēs? Jā, šāda pieredze mums ir. Mums ir apmēram 2000 bērnu, kas dzīvo šādās um, viesģimenēs. Un, manuprāt, a, uh, tas darbojas itin labi. Un tās nav tikai mūsu subjektīvās domas. A, uh, to argumentē arī dažādi zinātniski pētījumi. Piemēram, Greningenas universitāte ir veikusi šādus pētījumus. Uh, un uh, ir redzams, ka bērni attīstās labāk, viņi dzīvo viesģimenēs. Un nākamais labākais variants ir šādi nelieli mājokļi, kur ir četri bērni tikai kopā. Un, protams, jo lielāka šī uzturēšanās mītne, jo e, sarežģītāk bērniem tas kļūst. Bet, protams, ir sarežģīti ievietot bērnus ģimenēs. Daudz vienkāršāk to ir darīt savas valsts ietveros, jo ģimenes ļoti labi saprot apstākļus konkrētajā valstī, zina, kā vislabāk nodrošināt šo integrāciju. Tas viss tad, tad balstās uz jūsu pašu saknēm un viss šķiet droši. Tāpat ir vajadzīgs arī aizbildnis. Ir jānodrošina, lai šiem ģimenēm tiktu sniegts atbalsts, un dažkārt ir nepieciešams arī iejaukties. Dažkārt ģimenes uzskata, ka viņām viss veiksies labi, bet beigās izrādās, ka situācija ir daudz grūtāka. Dažkārt vienkārši ir vajadzīgi skaidrojumi, bet dažkārt, iespējams, ģimenēm ir arī slikti nolūki. Un es uzskatu, ka ir vajadzīgi profesionāļi, kas saprastu, kas notiek. Mums ir īpaša metodika, kā pētīt šīs ģimenes. Galvenokārt ir jādomā par drošību. Uh, Tātad šīs programmas balstās uz uh, zinātniskiem pētījumiem, un mums ir vajadzīgs gan profesionālisms, gan aprūpe. Ja tiek nodrošināta uzraudzība, tad šī sistēma ir ļoti laba. Ja uzraudzības trūkst, tad var rasties problēmas. Paldies, tagad Džaks Madisons. Viņš ir no Igaunijas konservatīvo partijas. Kolēģi, lūdzu, izsakieties īsi. Es jau esmu atcēlusies savus noslēguma vārdus jums par lielu prieku, bet saraksts vēl ir ļoti garš. Liels paldies! Es gribētu uzdot jautājumu Mahmūdī kungām. Tātad runa ir par Zviedriju. Ļoti daudz zina, ka Zviedrija uzņem daudz cilvēku, um, daudz brauc uz Zviedriju, bet plašsaziņas līdzekļos tiek rakstīts, ka ir daudz jauniešu, kas brauc uz Zviedriju, sakot, ka viņi ir nepilngadīgie, ka viņiem ir mazāk par 18 gadiem, bet īsnībā izrādās, ka viņiem jau ir vismaz 25 gadi, un viņi nemaz vairs neuzskatāmi par nepilngadīgajiem. Uh, Vai jūs zinat par šādām problēmām Zviedrijā, vai ir jums statistika, kā tiek veikts vērtējums? Skatoties uz šo karti, es redzu, ka ļoti daudz cilvēku ierodas Zviedrijā vai Somijā. Tad, tad tie ir profesionāļi. Paskatīšos vēlreiz šajā kartē. nu, piemēram, cilvēki no Turkmenistānas, tur pat nav nekāda kāra, ierodas ļoti daudz cilvēku, kas eh, brauc eh, cauri visai Eiropai, lai nokļūtu tieši Zviedrijā. Viņi taču varētu pieprasīt patvērumu jau Grieķijā vai Itālijā. Tāpat ir arī daudz citas valstis, eh, ne tikai Afganistāna, kur pašlaik nav kara. Es sākušu ar šo otro jautājumu. Apmēram 2,5 miljoni afgāņu bēgļu dzīvo Irānā, apmēram 3 miljoni dzīvo Pakistānā. Ļoti daudz dzīvo arī Tāģikistānā, Turkmenistānā un tā tālāk. Taču šajās valstīs nav sistēmas, kas ļautu nodrošināt šiem bēgļiem ilgtermiņa uzturēšanos. Tieši tāpēc mēs pat uh, nezinām, cik daudz cilvēku tur dzīvo. Par Pakistānu mēs jau zinām, ka viņi vēlas um, izraidīt apmēram 3 miljonus afgāņu. Tātad ir ļoti daudz um, afgāņu Afganistānai blakus esošajās valstīs. Ja mēs paskatāmies uz uh, Zviedriju vai Vāciju, kas uh, bēgļiem šķiet ļoti vēlamas zemes, Eh, šāds iespējas ir radies tāpēc, ka Zviedrijai ir ļoti labs tēls Afganistānā. Afgāņi uzskata, ka Zviedrija vēro visas cilvēktiesības. Tagad mēs redzam, ka eh, arī Zviedrija izraida bēgļus. Un šī informācija arī nonāk Afganistānā. 2010. un 2011. gadā ļoti liela grupa bēgļu integrējās, un no viņiem arī pārējie uzzināja, uz kurām valstīm Eiropā labāk braukt. Izvēle krīt uz Vāciju un Zviedriju. Daži ir nolēmuši arī doties uz Ungāriju vai Grieķiju, bet eh, tur netiek piešķirtas ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. Bēgļi atkal tiek izraidīti, un tieši tāpēc viņi vēlas doties uz citām valstīm. Tagad pirmais jautājums. Iespējams, nav īsti skaidrs, kāda izskatās šī reālā situācija. Mums nav arī skaidru zinātnisku pierādījumu par to, kā noteikt eh, cilvēka vecumu. Nu, var veikt dažus testus, bet ir ārsti, kas šos testus kritizē un saka, ka ar šiem testiem nevar noteikt īsto vecumu. Dažkārt tas vienkārši nav uzmināms. Nu, šo jautājumu man vienkārši nav atbildes. Lielas paldies. Tagad Kristīna Vīnberga. Es izteikšos zviedru valodā. Tagad tikai viena minūte tiek atvēlēta. Mums laika vairs nav daudz, mums ir atlikušas tikai piecas minūtes. Lielas paldies. Nu, tad es mēģināšu izteikties pavisam īsti. Man bija daudz jautājumu, bet Somu kolēģis, kas uzdeva jautājumu zviedru valodā, daļu no šiem jautājumiem jau uzdeva. Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz Zviedriju no 2015. gada, mēs eh, varam teikt, ka Zviedrija kā salīdzinoši neliela valsts ir uzņēmusi 35 tūkstošus cilvēku, un eh, nepilngadīgo arī šo cilvēku vidū ir ļoti daudz. Un to vidū tā tad ir arī 32 tūkstoši jaunu vīriešu. Manuprāt, tas ir tāds visai šķīps sadalījums starp uh, dzimumiem. 2015. gadā uz 11 vīriešiem bija tikai viena sieviete. Es domāju, ka par to arī ir jārunā. Tas beigās var radīt uh, sarešķītas problēmas. Par uh, jūsu pieredzi. Jā, vīrieši iespējams bēg no kara, bet jautājums, kas parādījās jau vairāk kārt. Kāpēc ir jābeig cauri tik daudzām valstīm, lai nokļūtu vienā augstā Ziemeļa Eiropas valstī? Kāpēc, teiksim, Dānija un Norvēģija neuzņem tikpat daudz cilvēku? Dānija uzņem tikai mazu daļiņu no Zviedrijā uzņemtā cilvēku skaita. Tas vairs nav īsti loģiski. Atbilde. Jā, es jau arī norādīju, ka Daudzi bēg, lai atrastu drošu vietu. Šajās pārējās valstīs cilvēki atkal tiek izraidīti. Tas nozīmē, ka viņi mēģina atrast pavisam drošu valsti. Pašlaik arī Zviedrija vairs nav šāda pilnīgi droša vieta. Līdz ar to Uz Zviedriju vairs arī nebrauc tik daudz bēgļu. Šeit ir vērojamas izmaiņas. Ja runa par meitenēm un sievietēm, kāpēc tad tiek izraidītas meitenes vai sievietes, kas ir um, izbraukušas no savas valsts saskaņā ar islāmā radikālistu viedokli? Ja meitene aizbēg no mājām, viņa ir jānomētā ar akmeņiem. Tātad, ja meitene aizbrauc uz Zviedriju un pēc tam viņa atgriežas Afganistānā, viņai īstenībā draud nomētāšana ar akmeņiem. To nedrīkst tā vienkārši ignorēt. Domājot par meitenēm un sievietēm, ir jāatrod uh, tiesiskā palīdzība un iespējas, kā šīs sievietes klāpt. Lielas paldies, Melīna Virka tagad. Paldies, Anna Marija. Es eh, domāju, ka šodien mēs runājam par ļoti nozīmīgiem jautājumiem - maizbildniecības, skolas, um, viesģimenes un tā tālāk. Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem, kas ir ieradušies. Jūs ļoti daudz izteicāties par nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Es domāju, ka mums būtu jāuzklausa tieši iesaistītie. Es arī esmu no Zviedrijas, un tāpat kā daudz Zviedri, esmu pārsteigta kāpēc uz Zviedriju brauc tik daudz bēgļu. Mēs vēlamies, lai mūsu valstī būtu vienlīdzība, un mēs, protams, arī lepojamies par aizsardzību, kas tiek nodrošināta bērniem. Ja runa par Zviedriju un citām valstīm, mums vajadzētu nodrošināt, lai attieksme pret bērniem būtu vienāda. Tātad šeit nedrīkstētu būt atšķirībām starp bērniem, kas ir bēgļi vai bērniem, kas nāk no mūsu pašu valsts. Un tas attiecas arī uz aizbildniecības jautājumiem. Uzskatu, ka mums ir izdevies nodrošināt šādu vienlīdzību. Tāpat ir jānodrošina bērniem arī um, droši nākotnē ar ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām. Fernando Lopes Aguilārs. Daļa no šīm debatēm kas eh, komitejai ir ļoti interesantas, saistās tieši ar Mahmūdī kunga teikto. Tātad patiešām interesants stāstījums. Taču savu jautājumu uzdošu Verstegene kungām. Jūs vērsāt mūsu uzmanību uz to, ka pastāv pretruna starp veidu, kā Eiropas Savienība izturas pret uh, nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Tātad pastāv atšķirības starp uh, uh, šīs at, šo attieksmi un principiem, kas ir iekļauti arī Eiropas parlamenta rezolūcijās. Tātad te ir runa par uh, cilvēku tirdzniecību, par dažādu veidu eksploatāciju. Ir desmit tūkstoši Eiropol ziņojumu par šādiem pazudušiem nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. vai eh, mēs eh, nevaram to sasaistīt ar uh, bērnu uh, saindēšanu, ar bērnu seksuālu izmantošanu, un ko jūs varētu ieteikt, lai mēs to varētu novērst? Es saprotu, ka mēs iespējams nevaram visus šādus gadījumus novērst Nīderlandē, bet mēs esam paveikuši ļoti daudz. Uh, Mums ir šīs drošās mājas, tās ir pieejamas tad, kad šie bērni pieprasa patvērumu. Piemēram, nigēriešu meitenes iepriekš pazuda, un projekta beigās 85% no šīm meitenēm vēl ar vienu ir Nīderlandē, un 65 cilvēki tirgoņi tika no, noķerti, ne tikai Nīderlandē, bet visā Eiropā. Tātad te ir runa par sadarbību starp tieslietu sistēmu, aizbildņiem un tā tālāk. Tad kaut ko var paveikt, bet nu, to nevar izdarīt tikai Nīderlandē. Te ir jānodrošina starptautiska sadarbība. Mums ir jāmācās katru dienu, piemēram, vietnamiešu puikas, kas ierodas Nīderlandē. Arī viņi mums pazūd un mēs īsti nesaprotam, kāpēc, bet nākamreiz, kad es būšu šeit, es noteikti jums paskaidrošu, kāpēc un kā mēs pielikām tam punktu. Visiem jautājumiem nav tikai viena risinājuma. Kāpēc tiek izvēlētas konkrētas valstis, arī man šeit ir skaidrojums. Ar Nīderlandi arī tas kādreiz notika. 2001. gadā mums bija tieši tāda pati problēma. Kāpēc viņi visi brauc uz Nīderlandi? Un e, Nīderlande atbildēja politiski, tāpēc, ka mēs rīkojamies pārāk labi. Un tāpēc tika izmainīta šo bērnu aprūpe. Šķiet, ka šī aprūpe bija pārāk laba. Ja mēs tagad jautājam bērniem, kāpēc jūs izvēlaties Zviedriju vai Nīderlandi, mēs saņemam tās pašas atbildes, ko agrāk. Mēs neizdarījām šo izvēli, citi izdarīja šo izvēli. Dažkārt jūs atrodaties tādā kā burbulī, dažkārt šis burbulis ilgst divus gadus. Jūs satiekaties tikai ar cilvēkiem, ko jūs sastopat savā ceļā. Jūs satiekaties iespējams ar cilvēktirgoņiem. Un viņi visiem saka vienu un to pašu tad, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt, tad ir e, šis darbs jāsāk e, punktā, kur šie cilvēki iekļūst Eiropā. Tur ir jāskaidro šiem bērniem, kam var uzticēties, kādas ir jūsu iespējas un tā tālāk. Tad var izveidot šādu adaptētu pārvietošanu. Bet nekādā gadījumā nedrīkstētu samazināt aprūpi, nedrīkstētu samazināt kvalitāti ne, viņi jau neizvēlas vislabāko aprūpi. Viņi vienkārši domā par savām iespējām, par savu nākotni. Nākamais jautājums. Sākšu ar Soraju Rodrīgesu. Eh, felicitar a los intervinientes en este panel. Liels paldies! Gribētu pateikties visiem runātājiem. Jāsaka, tiešām ļoti interesanti bijusi diskusija. Divi jautājumi. Pirmkārt, vēlētos uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis saistībā ar nepilngadīgām personām bez pavadoņa, kas tiek administratīvi aizturētas, kamēr tiek apstrādāts viņu dosjē. UNHCR šeit ir nākuši klajā ļoti skaidru pozīciju. Nekādā situācijā mazgadīgas personas nedrīkstētu aizturēt. Un, jā, protams, arī bērna tiesību konvenciju nekad nevar um, interpretēt tā, ka aizturēšana būtu nāktu par labu bērnam. Tā ir vienmēr pretrunā ar bērnu tiesībām. Otrakārt, jautājums. Uh, Nākamais jautājums, ko mēs darām uh, ar personām, kas ir bijušas uh, aizbildniecībā, bet tad, kad tās vairs nav nepilngadīgas personas statusā, uh, Kā jūs risināt šo situāciju, jo citās valstīs ir anomālas situācijas, kad uh, persona ir bijusi aizbildniecībā, viņiem nav uzturēšanās tiesība, bet tajā brīdī, kad uh, tiek sasniegta pilngadība, viņiem vairs nav ne aizbildņa, ne arī tiesība uzturēties. Un vēl pēdējais jautājums. Spānijas likumdošanā uh, nepilngadīgas personas, kam nav noteikt, noteikts vecums, uh, uz to attiecas 49. pāns tiesību aktā, kur viņiem tiek noteikta nepilngadīgas personas aizsardzība. Tajā pašā laikā ir zināmi, zināms pārbaudes, kas var apstiprināt vecumu, un ja persona atsakās veikt šīs pārbaudes, tad valsts prokurors iesniedz pieteikumu um, attiecīgi tātad par neatzīšanu. Šāds man būtu jautājums. Paldies, es arī vēlētos uh, uh, uzteikt realismu, veselo saprātu uh, un uh, pārliecību mūsu uh, šīs pēcpusdienas runātājiem. Tas ir svarīgi gan šiem bērniem, gan Eiropas tēlam, uh, domājot par nepilngadīgo bez pavadoņa uzņemšanas. Ja mums vairs nav daudz laika, tādēļ uzdošu īsu jautājumu. Uh, Um, tika minēti jau visi būtiskākie punkti par uh, šo bērnu uh, izvietošanu, par vecuma noteikšanas metodēm, kas dažkārt ir ļoti invazīvas un traumatizējošas. Tā, par to mēs uh, domājam arī Eiropas parlamentā, analizējam situāciju, un es domāju, ka tagad bumba ir jūsu laukuma pusē. Mēs strādājam pie patvērumu pakotnes pie uh, vairākām normām attiecībā uz uh, neaizsargātām personām, pirmkārt par bērniem, un gribētu zināt jūsu viedokli par šo patvērumu pakotni. Un uh, tā kā mums vairs nav daudz laika, gribētu jautāt, kādas ir jūsu prioritātes. Ir daudz normu, arī tādas pārsteidzošas normas mums šeit parlamentā, piemēram, viena norma, eh, kas eh, Dublinas regulā eh, ir ierosināta pretrunā ar tiesas, Eiropas tiesas lēmumu par bērnu nosūtīšanu no vienas valsts uz otru. Uh, Eh, es eh, gribētu zināt, kādas ir jūsu prioritātes attiecībā uz šiem tiesību aktiem, pie kā mēs šobrīd strādājam. Paldies, Natālija. Tagad Paulē Bīlerē vārds. Paldies. tā kā man bija iespēja aprunāties ar Mahmudī kungu, uzrunāšu abus pārējos runātāju sākumā Klunmanas kundzei, kas attiecas uz precētajām meitenēm. Vai meitenes var apprecēties tātad arī jūsu valstī 17, 16 gadu vecumā un vai tiek Uh, veiktas pārbaudes, skrīnings attiecībā uz meitenēm, kas ierodas jūsu valstī, precēts vai neprecēts, un kādēļ jūs izdarāt šādu nodalījumu starp uh, um, vietējām meitenēm un tām, kas iebrauc no citām valstīm. Tālāk Vestegena kungs. Kā jau tika norādīts, mums ir ļoti daudz jautājumu par jauniešu, kas ierodas vecumu, vai viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu vai nē esam arī nedaudz pieskāršies pārbaudēm, kas ir pieejamas. Gribētu jautāt, vai jūs veicat savā valstī pārbaudes, vai jūs uzreiz veicat tās, vai ir iespēja mainīt likumdošanu Zviedrijā, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams uh, veikt pārbaudes, lai pārliecinātos persona ir mazgadīga vai nav, un lai mēs pienācīgi varētu izmantot uh, Uh, mūsu resursus, la, jo Zviedrijā pārsvarā ir centri, nevis ģimenes, tādēļ, lai nepieļaut, ka pieauguši cilvēki dzīvo centros ar bērniem. Un gribētu jautāt par jūsu centriem. Es pareizi saprotu, ka visi bērni līdz 15 gadu vecumam ir ģimenēs vai tikai mazaizsargātās personas? Un vai jums ir atsevišķi centri um, pusauģiem? Kā jūs pārliecināties, ka bērni ka vismaz tie, tie, par kuriem esat pārliecināti, ka tie ir bērni, ka netiek piet vienācīgi izmitināti. Paldies, pēdējais runātājs, Anna Gomeša kundze, īsi lūdzu. Jā, man bija prieks jau iepriekš tikties ar Mahmudī kungu, kad uh, apciemoju Zviedriju. Mums bija ļoti depresīva diena, viņš mūs pēc tam iepriecināja. Zviedrijas policija to dienu mums norādīja, ka viņiem nav iespēju un resursu uh, izsekot, uh, mēģināt atrast uh, šīs, šīs mazgadīgās personas bez vadības, kas ir pazudušas, un situācija tiešām ļoti smaga tādēļ. Mahmudī kunga un viņa draugu tikšanās mums tiešām radīja, bija kā cerības stars. Ļoti svarīgi tas, ko jūs mums teicāt, jo īpaši tas, ka jākliedē mīts, ka Afganistāna ir droša valsts, tā nav droša valsts. Un tādēļ aicinātu, kā jau tika norādīts, uh, Mums ir nepieciešama programma, lai strādātu ar mazaizsargāt, tātad nepilngadīgām personām bez pavadības, kad viņi ierodas Eiropā, saskars ar risku, un daudzi, piemēram, Afganistānas pilsoņi tiek, viņu pieprasījums tiek noraidīts, jo viņi nekvalificējas. Es zinu, par ko es runāju, jo arī manā valstī pretēja problēma kā Zviedrijā. Mēs gribam bēgļus, gribam uzņemt uh, arī nepilngadīgas personas, uh, nepilngadīgas personas riska grupās, kas pārsvarā no Afganistānas, pārsvarā viņi atrodas Grieķijā, bet kaut kādā veidā nav esoša tiesiska satvera, kas ļautu mums uh, piešķirt šāda veida prioritāti, prioritāru kārtību mazgadīgām, nepilngadīgām personām, kam nepieciešama aizsardzība. Un daži dalībvalsts uh, tā it kā varētu sniegt šo aizsardzību. Martīna, lūdzu. Es šādi tas jetzt nicht. Jā, patiešām mm, žēl, ka tagad nav rīts un mēs nevarētu sākt visus šo sarunu no, no sākuma. Es eh, nevaru tagad sākt visu no gala, tad man būs vajadzīgs eh, pārāk daudz laika. Katram cilvēkam ir vajadzīgas drošas perspektīvas, un šiem bērniem vajadzētu šādas drošas perspektīvas dot pēc iespējas ātrāk. Eh, bet ārvalstīs tam ir vajadzīgs zināms laiks, un tieši tāpēc šajā laikā bērniem ir jāskaidro, kas notiek, un bērniem ir jāveidojas uzticībai. Tieši tāpēc šim aizbildnim ir tik liela nozīme. Ja pēc tam bērni pieaug, tad mums ir paredzēta arī palīdzības sistēma jauniem pieaugušajiem. Arī tād viņiem tiek nozīmēts aizbildnis, kas uh, var viņam palīdzēt pāriet uz šo palīdzības sistēmu, lai šeit nerodas nekādi pārtraukumi. Pašlaik Vācijas tiesībās ir paredzēts, ka no 16 gadu vecuma drīkst precēties, ja tiesa šīs eh, laulības apstiprina. Šādu laulību ir arvien mazāk, jo tas īsti neatbilst mūsu pašreizējai sabiedrības kārtībai. Uh, un dažkārt eh, tiek runāts arī par to, ka šo nosacījumu vajadzētu vispār uh, likvidēt un ka laulības drīkstētu pieļaut tikai no 18 gadu vecuma. Eh, Sākumā varbūt par vecumu un tad pēc tam runāšu par aizbildņiem un uz izmitināšanu ģimenēs. Jā, tā ir problēma pēc 18 gadiem, kas notiek pēc 18 gadu sasniegšanas, par to ir jādomā. Un tajā brīdī, jā, šis profesionāls vairs jums nav līdzās, bet ievietošana mm, ģimeņu aprūpē nāk par labu, jo šīs ģimenes nav tā, ka vienkārši aizsūt prom šo cilvēku. Un, uzturot, paliekot Nīderlandē, jūs varat apmeklēt skolu, varat meklēt darba vietu, Un tas, šis process sākas jau 17 gadu vecumā. Viņi, šie cilvēki tiek gatavoti 18 gadu sasniegšanai, bet viņi dzīvo jā, šādās mājās vai vienībās, kā to dara ģimenes. Bērni dzīvo kopā, reizēm viņi tur var palikt, bet no, nu, kopien, no kopienas viņi nekur nepazūd, un vietējā kopiena ir atbildīga. Uh, Mēs, tiek, mēs slēdzam arī mm, tādu kā līgumu. Personas tiek ievietotas jūsu kopienā, bet jums ir tās jāizmitina arī pēc 18 gadu sasniegšanas un arī konsultācijas zināmas tiek sniegts. Mēs mēģinām sadarboties ar dažādām iestādēm. Nu, tas tāds vienkārši skaidrojums, kā, kā tas notiek. Līdz 15 gadu vecumam visi bērni tiek izmitināti ģimenēs, jo visi bērni līdz 15 gadu vecumam ir uzskatām par mazaizsargātiem, tātad no brīža, kad viņi ierodas Nīderlandē. Tālāk vecuma pārbaudas. Nīderlandē notiek vecuma pārbaudas. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai tā tas arī būtu. Mums ir, uh, piemēram, oglekļa rengens tiek veikts un atslēgas kaula um, rengens tiek, tiek veikts. Un uh, tur, ja, ja kauls ir atvērts, mm, tātad uh, šis uh, stāvoklis nosaka vecumu. Precīzi pilnīgi tas nav iespējams, to iespējams noteikt, bet uh, zināms norādes tur ir. 2001. gadā mm, mēs nevērtējām vecumu, nepārbaudījām to, bet tad, kad šo procesu uzsākām, aptuveni 50% bija gandrīz 20 gadus veci. Uh, Tādēļ bija ļoti vērtīgas šīs pārbaudes. Mēs kādu laiku neizmantojām šīs pārbaudes, jo tās bija nepieciešams. Tagad to atsākam atkal, izmantosim šīs pārbaudes. Var jau būt, ka kādā brīdī atkal vairs to nevajadzēs, bet, nu, jā, ir sarežģījumi arī zināmi saistībā ar rengeniem, bet uh, tas ir noderīgs elements. Tālāk par Dublinu. mūsuprāt, nevar iegūt aizbildni attiecīgajā valstī, ja jums jāatgriežas sā, sākotnējā pirmajā valstī. Mūsuprāt, um, tātad šī ceļošanai jānotiek no viena aizbildņa, nā, pārējot nākamā aizbildņa aizbildniecībā. Tad to var pienācīgi tātad, um, pārvaldīt, um, aizsargāt bērna intereses, uh, un mums šķiet, ka bērnam ir jābūt iespēja arī dzīvot uh, ģimenē, dzīvojot uh, citā valstī. Šādas iespējas reizēm nav. Un nobeigumā bērni, kas pazūd vai dodas prom, Nīderlandē 15% uh, bērnu pazuda bez vēsts, šobrīd rādītājs ir zem 5%. Un uh, jo lielāk uzņemšanas centri, jo lielāka ir šī iespēja. No ģimenēm tie parasti nepazūd. Bet, uh, ja runājam par centriem, tad jā, šis risks ir lielāks. Un tas ir saistīts tīri ar individuālo uzmanību, ko var sniegt cilvēkam, viņi uzticās cilvēkiem, tad viņi arī paliks. Paldies! Liels paldies! Paldies visiem! Paldies parlamenta deputātiem par ļoti vērtīgajām diskusijām! lieliska paneļa diskusija, jo aicinātu aplaudēt mūsu runātājiem. Please, Un turpināsim strādāt kopā. Mums ir patvēruma pakotne, ir normas Eiropas līmenī, iemesls, kādēļ tas tiek grozīts, ir tas, ka dalībvalsts īsti to neīsteno šobrīd, neizpilda normas. Un ir tiešām svarīgi, lai mēs sadarbotos, lai tādējādi pārliecinātos, ka solidaritāte tiek pārnest realitātē un visas dalībvalsts uzņems savu atbildības daļu un bērni ir uh, mūsu uzmanības centrā, un migrantu bērnu intereses tiek aizsargāts. Paldies! to colleagues. Um... Kolēģi. Pārējām pie pēdējās diskusijas daļas. Saprotu, ka daži jau dodas prom, citiem nemieris iestājas, saprotu, diena bijusi gara, bet tiem, kas var uzkavēties un plāno uzkavēties, saīsināsim varbūt nedaudz šo noslēgumu sesiju please, um, if... Ja paliksiet, tad lūdzu ieņemiet vietas un, ja dodaties prom, tad arī lūdzu. Yeah. We have, uh, a slide change. Okay, dear colleagues. Kolēģi. Es zinu, ka jūs apmaināties ar vizītkartēm. Ļoti, protams, jauki, jo daži dosies prom. Prieks. Bet tiem, kas plāno uzkavēties, pārējiem pie pēdējās mūsu diskusijas daļas. Sākumā gribētu pateikties Aicinu visus tomēr ievērot klusumu. Saprotu, cilvēku vairs nav atlicis daudz auditorijā, bet milzīgs paldies! Paldies visiem parlamenta deputātiem. Saprotu, ka dažiem nācās doties prom, bet tiem deputātiem, kas uh, palika telpā un arī viņu personālam. Jo šeit redzu trīs deputātus arī no Libe komitejas vēl aizvienu. Liels paldies Lībe deputātiem, kas uzkavējās šeit visu konferences garumā. Mūsu komitejas darbs ir svarīgs un patvēruma pakotne, lai tā būtu izcila, tas ir mūsu svarīgākais uzdevums. Tādēļ paldies visiem Lībe komitejas deputātiem, kas ir cītīgi sekoja šodienas konferencei, un paldies arī Nacionālo parlamentu deputātiem, kas ieradušies un tālu ceļu mērojuši. Es gari nerunāšu, pāriešu uzreiz pie secinājumiem par atsevišķajiem semināra daļām. Un šeit mums arī uh, ir jārunā par Krainamas futbola kluba integrācijas iniciatīvu. Esam uzaicinājuši pārstāvis pie mums un vēlamies dot arī viņiem iespēju izteikties. Būsiet varbūt jau pamanījuši, ka attiecībā uz ziņošanu par semināru rezultātiem diena bija gara, pēc tam mēs uzklausām rezumējumu, divi pārstāvji nevarēja ierasties, viens laipnā kārtā ir palicis. Kornēlija, liels paldies, ka uzkavējāties! Tā kā atgriezāties, Kornelija, varbūt uh, lūgt jūs pavisam īsi mums ziņot par rezultātiem. Ja tas pieņemami, paturot prātā to, ka daudziem parlamenta deputātiem un Lība komitejas uh, biedriem nācās doties prom, aicināšu Ernsta kundzi ziņot, Benta kungs un Sipels kundze ir iesnieguši rakstisku informāciju un aicināšu Ernsta kundzi mūs iepazīstināt ar savu teikto, un pēc tam rakstiski izsūtīsim aprakstu par visiem trim šiem semināra daļām. Pavisam drīz izplatīsim to visiem, gan parlamenta deputātiem, gan arī Lībe komitejas biedriem Sipels kundzēm, Bekara kungam. Varbūt ļaušu pašiem iepazīstināt. Es nedomāju, ka būtu laba ideja man nolasīt viņu uzrakstīto. Kornelija, tev milzīgs paldies, ka uzkavējies, un tagad uh, ieskicē lūdzu, kas īsti notika jūs šajā seminārā. Ocaiden, um... Jā, es arī gribētu izteikties īsi. Mēs spriedām par ļoti svarīgu jautājumu, mēs runājām par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, uzklausījām um, cilvēktirdzniecības apkarošanas koordinātoru. Mēs dzirdējām, ka pašlaik eh, Eiropā ir konstatēti vismaz 16 tūkstoši cilvēktirdzniecības upuru, tad, tad tas ir viena gada laikā. Mums ir svarīgi saprast, ka 65% no eh, šiem upuriem ir Eiropas Savienības pilsoņi. Tātad tas nenozīmē, ka migrācijas plūsmas ir eh, radījušas ļoti uh, daudz uh, eh, cilvēktirdzniecības upuru mūsu teritorijā. Tieši tāpēc mums ir jāvēršās pret uh, šiem nodarījumiem. Tika runāts par seksuālo eksploatāciju, par eksploatāciju uh, darbām, tāpat arī par orgānu tirdzniecību. Še, šeit par šo jomu mums ir pieejams ļoti maz datu. Ir svarīgi apkopot datus visās valstīs un um, bieži vien šos datus var apkopot tikai tad, ja ir mm, pieejama visa vajadzīgā informācija un, un dati par to, kā identificēt cilvēktirzniecības upurus. Un eh, pasākums var uzsākt tikai tad, kad ir pieejama visa šī informācija. Ir ļoti būtiski spriest par šiem jautājumiem visās dalībvalstīm, dalībvalstīs, un tikai tad varēs saprast, kā nodrošināt palīdzību. Uh, 2017. gads um, būs uh, veltīts tam, lai strādātu pie cilvēktirdzniecības uh, upuru tiesībām. Ir skaidrs, ka cilvēktirdzniecība uh, nedod peļņu tikai pašiem tirgoņiem. No cilvēktirdzniecības gūst labumu arī dažādas a, legālās ekonomikas nozares. Uh, un mums vajadzētu domāt, kā uzlikt sankcijas šādu pakalpojumu izmantošanai. Secinājumi. Ir arvien vairāk cilvēktirdzniecības upuru, kas ir bērni. Tas ir nenoliedzami, un mūsu diskusijās tas arī parādījās. Tieši tāpēc visos likumos, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar cilvēktirdzniecību, šis aspekts būtu jāņem vērā. Piemēram, nelegāla adopcija orgāni. Tāpat arī bērnu tiesības ir jāņem vērā jebkuros tiesību aktu priekšlikumos. Mēs runājām arī par pazudušiem bērniem. Šī problēma ir ar vien ievērojamāka, kā mēs visi zinām pēdējā laikā. Tieši tāpēc mums vajadzētu vērsties pret bērnu tirzniecību un arī pret sieviešu tirzniecību. Nav tāds dalībvalsts, kur cilvēku tirzniecība vispār nebūtu problēma. Nav tādas no cilvēku tirzniecības brīvas dalībvalsts. Visās ir kādas problēmas. Tieši tāpēc ir svarīgi visās valstīs arī pārbaudīt tiesību aktus un sekot līdzi tam, lai direktīva tiktu ievērota. Cietušo kompensēšana. Šis jautājums līdz šim nav ticis pietiekami labi ir izcināts. Tāpat arī Nedrīkstētu būt tā, ka cietušie tiek par kaut ko sodīti, tāpēc, ka viņi būtu nelegāli šķērsoši robežu vai uh, cilvēku tirgoņu dēļ būtu veikuši kādu nodarījumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo īpaši, ja mēs vēlamies uh, cilvēku tirzniecībā cietušos izmantot kā lieciniekus. Tāpat arī ir jāsargā uh, cilvēku tirzniecībā cietušo ģimenes. Ļoti bieži uh, trūkst zināšanu, dažkārt eh, cilvēki tiek kaunināti. Šis jautājums ir ārkārtīgi komplicēts. Tāpat arī vajadzētu domāt par līguma pārkāpšanas procedūrām gadījumā, ja dalībvalstis nav īstenojušas eh, direktīvu. Vēl kāds punkts. Kā identificēt cilvēktirzniecības upurus? Šeit steidzami ir nepieciešama izglītība dalībvalstīs. valstīs kas būtu jānodrošina visiem ierēģiem. Cilvēku tirzniecība un kontrabanda ir divas atšķirīgas lietas. Tātad te ir runa par kontrabandu, ja cilvēki tiek ievesti Eiropas Savienībā no trešajām valstīm. Protams, šeit var parādīties arī uh, tāda eh, cilvēku tirzniecība klasiskā izpratnē, kad bērni sāk tikt izmantoti seksuāli. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, strādāt arī pie Dublinas, arī pie mm, procedūras arī, e, direktīvas. Šeit ir ļoti daudz e, dažādu jautājumu, un mēs par visiem tiem apspriedāmies mūsu darba grupā. Lielas paldies, Kornēlī! Vai es norādīju attiecībā uz abiem pārējiem semināriem, kas notika paralēli par Dublinas regulu, kā arī aizturēšanu par tiem saņemsim rakstisku ziņojumu, un arī jūsu tikko prezentēto ziņojumu noteikti iekļausim rakstiski. Liels paldies visiem, kas piedalījās visās trijās uh, semināros. Mm, ska mūsu skaits rūk. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai mēs šobrīd uzklausītu mūsu viesus no futbola kluba kam varbūt tādas pozitīvākas ziņas mums sniedzamas. Šodien dienas gaitā man vairāk kolēģi jautāja, kādēļ mēs ko nedarām integrācijas jomā, tīri tā pozit koncentrējoties pozitīvo. Esam nesen strādājuši pie patāruma pakotnes, sarežģīti, šie jautājumi tiešām sarežģīti gan mums, uh, darbs gan arī nacionālajos parlamentos, bet mums šķita, ka varbūt uh, beigās mēs varētu runāt par tiem pozitīvajiem piemēriem uh, bēgļu un patvērumu meklētāju jomā. Un pie mums ir iedevušies, uh, ieradušies divi brīvprātīgie, kas strādā futbola klubā ar šo iniciatīvu savā brīvajā laikā. Kā arī ieradušies cen, Fedicel centru, kas ir Beļģu uh, patvērumu meklētāju uzņemšanas uh, organizācijas uh, vadītāji. Sākumā došu vārdu Benžinam, mēs pavisam īsi noskatīsimies uh, video, un pēc tam uzklausīsim Gregoriju Blaku un Tjērī, kas mūs iepazīstinās ar kopējo fedecēlu pieeju, un pēc tam, um, pēc tam es ļaušu jums pašiem organizēties, kādā secībā jūs izteiksieties. Manuprāt, pietiks mums laika visam. Paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Gribējām parādīt tos pozitīvos piemērus bēgļu integrācijas jomā, lai sūtītu šādu arī pozitīvu signālu. Prieks, ka ieradāties, liels paldies un noskatīsimies video. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Sākumā varbūt jā, tiešām skatīsim video. Thank you.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 Je voudrais aussi être un footballeur. Okay, so good afternoon. Labdien visiem! Tagad varbūt pievērsīsimies prezentācijai. Nu pat noskatījāties video, ko uh, izveidoja viens no mūsu partneriem par šo projektu, jo nu pārējiem pie pavisam īsas prezentācijas par mūsu klubu. Krainamas futbola klubs. Nesam nemaz tik tālu, tepat Briseles pievārtē. Īpašā lieta saistībā ar mūsu klubu ir multikulturālais uh, raksturs. Kopumā mums ir 300 spēlētāji no 40 dažādām valstīm esam pārstāvēti. Un tas nozīmē, ka uh, ir uh, dažādi gan um, līmeņi, pieredze, gan arī dažāda sociālā um, izcelsmes vide. Futbols apkopo cilvēks ar dažādu pieredzi, satieks ļaudis, kas varbūt citādi nesatiktos. Un tas ir iemesls, kādēļ ķērāmies pie šī projekta. Aizsākām to 15. gada septembrī, šis jau ir otrais gads, un tā pamata ideja bija, ka mēs kā multikulturāls futbola klubs, kas uh, ļauj tikties cilvēkiem ar dažādu izcelsmi, varam pāriet pie nākamā soļa, kā integrēt cilvēkus. Mēs varam iesaistīt fedasilu draugus, bēgļus, kas var tur mācīt, varētu mācīties gan franču valodu, gan arī spēlēt futbolu. Šo projektu uzsākām pagājušā gada septembrī. Pirmajā sezonā bija 700 bēgļi, kas iesaistījās mūsu darbībā. Uh, turpinām tagad otro sezonu. Uh, katru dienu ierodas 6 līdz 10 bēgļi. Uh, viņi nāk pie mums trīs reizes nedēļā. Sākumā ir franču valodas kurs. Mūsu franču valodas skolotājs vēlāk par to arī runās. Bet uh, mums tas ir ļoti svarīgi, jo mūsuprāt, ja mēs vēlamies uh, palīdzēt šiem cilvēkiem, viņiem ir jāpazina arī valoda, jo pretējā gadījumā, nezinot valodu, ir krietni sarežģītāk integrēties valstī. Uh, Ejot tālāk, tas, kas uh, vismaz šiem cilvēkiem šķiet vēl jau svarīgāk, ir futbols. Kā jau redzat bildē, mēģinam viņus integrēt un uh, jaukt kopā ar mūsu spēlētājiem. Mūsu projekta mērķis nav tīri trenēties, kā tikai trenēties. Mēs mēģinam uh, um, jaukt uh, šos cilvēkus, divi, trīs, četri spēlētāji tiek ielikt attiecīgi viņu vecuma grupas uh, spēlētāju vidū. Tas ir ļoti svarīgi, jo nu, no sākuma it kā jāveicina šis kontakts starp spēlētājiem un bēgļiem, pretējā gadījumā viņi nesazinās, nerunā savā starpā. Mums šķiet, ka ir svarīgi, lai visi būtu ārpus komforta zonas. Tas nav vienkārši, vienkāršāk ir palikt kopā ar draugiem, ar ko jūs runājat vienā valodā, bet mūsu projekta mērķis ir kā reiz likt cilvēkiem izkāpt no komforta zonas. Un vēl kāds ļoti svarīgs aspekts ir kopīga maltīta. Katru vakaru pēc uh, treniņiem ir kopīgi maltīt, un arī tas ir ļoti svarīgs elements. Tas ir brīdis, kad jūs iepazīstaties, jūs runājat ar šiem cilvēkiem, cilvēku ir daudz, daudzi mm, viens otru satiek, jūs varat uzklausīt šo cilvēku stāstus un pieredzi. Arī tā ir ļoti svarīga daļa, ko nedrīkst novērtēt par zemu. Nākotnē, kādi ir mūsu mērķi? Mēs negribam uh, tīri tādu vienreizēju pieeju. Šī ir otrā sezona, gribam turpināt arī nākamgad ar uh, trešo sezonu, trešo gadu, un rezultātā vēlētos izveidot uh, klubu tīklu Beļģijā un Eiropā, kas līdzīgā veidā ar līdzīgu vīziju rīkotos. Vēlamies mūsu projektu pārnest arī uz citiem klubiem, mēģinam viņus pārliecināt veikt līdzīgas iniciatīvas. Mēs sadarbojamies ar Beļģijas futbola asociāciju un mēģinam pārliecināt uh, šos uh, klubus rīkoties līdzīgi, un kolēģis ir atbildīgs par šo aspektu, viņš par to arī vēlāk runās. Vēlamies jūnijā organizēt turnīru un aicināsim visas mūsu partneru klubu komandas kurās tiek īstenots līdzīgas iniciatīvas, aicināsim piedalīties, būs jauktās komandas, pieci bēgļi, pieci kluba pārstāvi, arī tādējādi varbūt mēģināsim stiprināt šo kontaktu un nodrošināt, ka šie cilvēki spēlē futbolu kopā, tāpat kā pie mums. Pagājušajā gadā mūs apciemoja divi komisāri Dimitris Avramopolis, kas ir atbildīgs par migrāciju, un Tibor Navrašķič, kas ir atbildīgs par sporta jomu. To piemin tādēļ, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgs organizāciju atbalsts un um, fondu, publisku fondu atbalsts, kā jūs redzat, arī um, tātad mūsu atbilst, atbalstītājs slaida uh, lejā, UEFA fonds, uh, NG, Fedazil, uh, ļoti dažādas ieinteresētās puses, uh, pilsoniskā sabiedrība, publiskās, privātās iestādes, un šis atbalsts ir tiešām svarīgs, jo pretējā gadījumā mēs nevarētu vieni paši īstenot šādu projektu. Un esam nonākuši līdz pēdējiem prezentācijas slaidam. Jautājums, kas notiks tālāk? Mums jāapzinās, ka mūsu mazais projekts ir daļa no plašāka integrācijas procesa, ar ko jāstopas bēgļiem ļaušu kolēģim par to runāt pēc īsa brītiņa, bet ir tiešām ļoti svarīgi, manuprāt, iesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, dažādas puses piesaistīt, valsts iestādes, privātas iestādes, lai tās sadarbotos kopā un nāktu klajā ar vīziju, ar risinājumu bēgļiem. Jo runājot ar šiem cilvēkiem, saprotam, ka viņi vēlas šeit uh, palikt. Tajā pašā laikā, ja jums vēl tāls ceļš, ir nepieciešams finansējums, un šādā gadījumā mums tas neizdosies. Mums visiem ir jāapzinās, ka šis mūsu projekts ir uh, atkarīgs uh, ir no vairākiem mainīgiem rādītājiem. Pirmkārt, vīde. Tas, ka mūsu kluba multikulturālisms ļauj mums īstenot šādu projektu. Es nezinu, vai tas viss var darbotos. Uh, zinām, ka mm, ir vietas, kur varbūt sarežģītāk īstenot šāda veida projektu. Un tajā pašā laikā ir arī ļoti svarīgi, lai būtu katru dienu ierastos pie mums 6 līdz 10 vēgļu, tātad uh, cilvēku skaits, lai nebūtu pārmērīgs uh, viens vai otras puses skaits. Un nu došu vārdu Gregoriem. Uh, donc, bonjour à tout le monde. Jā, mani sauc Gregorijs Blūks, es pārstāvu Voluvē San Pierre uh, bēgļu uh, centru. Tātad uh, šeit mēs uzņemam jauniešus, tā ir viņu uh, pirmā oficiālā adrese. Viņa pie mums paliek apmēram četras nedēļas. Mēs sastāvam jaunieša profilu, lai pēc tam izveidot viņām piemērotu aprūpes struktūru. Mēs tātad dažos skaitļos Beļģijā katru mēnesi ierodas 100-120 jauniešu un 2015. Uh, gada decembrī bija 700 jauniešu, kas ir bez uh, pavadības, un uh, viņi nāk no Afganistānas, Eritrejas un arī Ginejas. Uh, Uh, patvērumu piešķiršanas rādītāji, protams, ir atšķirīgi atkarībā no izcelsmes valsts. Sīriešiem ir 90%, šis rādītājs afgāņiem 70%. Un jā, uh, tā tad ir svarīgi arī, uh, ka šie jaunieši vēlas palikt Beļģijā. Tātad mums viņiem ir jāizveido uzņ uzņemšanas struktūra un jārada drošības sajūta. Uh, uh, ir pilnīgi skaidrs, ka jauniešiem mums jājūtas drošiem. Tas sasaucas ar uh, kundzes uh, stāstīto, nu pat, uh, kad mēs ienācām zālē. Tāpat ir. Uh, Um, jēga visām šām, šīm darbām. Ne visiem darbiem mūsdienās ir jēga, bet mūsu darbām ir jēga. Mūsu atbalsta programmā ir trīs uh, daļas. Tātad ir, mēs runājam par likuma normām, par to, ka obligāti ir jāiegūst izglītība, par uh, citiem principiem, par vērtībām, no kā mēs nevaram atteikties, kas ir absolūti jā apgūs, domājot par nākotni. Mēs saņemam Eiropas fondu atbalstu. Uh, šis uh, projekts ir uh, visu jauniešu interesēs. Mums ir arī uh, kriketa spēles organizētas, afgāņi māca afrikāņiem spēlēt kriketu, un mani ļoti priecē tas, ja Uh, teiksim, afgāņi, uh, čečēņi, uh, sīrieši vēlas spēlēt kopā futbolu ar afrikāņiem. Un šeit veidojas tādas papildu dimensijas, kultūras apmaiņa, uh, jo ir dažādas tradīcijas, dažādas kulinārās tradīcijas, un viņi arī citu kopienu pārstāvjiem uh, sniedz informāciju par uh, savas valsts uh, kulināriju un tradīcijām. Šie jaunieši ir pametuši savas valstis, viņi ir ieradušies mūsu valstī, un mūsu uzdevums ir dot šim viņu ceļojumam jēgu, uh, un neaizmirst to, ka tas ir uh, Beļģijā norietoša procesa sākums. Viņi jāsniedz atbalsts, jādod pievienotā vērtība, jo viņi ir šā ceļojuma, šā procesa pašā sākumā. Paldies! Paldies visiem par uh, šo, par to, ka jūs pastāstījāt par savu iedvesmojošo darbu. Mēs uh, šodien Eh, arī runājām par integrāciju, tas uh, ir nopietnas temats. Mums jāsaprot, ar kādiem izaicinājumiem mēs saskaramies uzņemot cilvēkus mūsu sabiedrībā, mūsu ģimenēs, jo uh, Eh, integrācija ir eh, būtisks process, un es domāju, ka vajadzētu sarīkot īpašu sanāksmi ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem tieši par integrācijas jautājumiem, jo pie šiem jautājumiem strādā dalību valstu deputāti, pašvaldību deputāti, ir arī uh, kritiskas uh, piezīmes izskanējušas, bet šeit mēs uh, guvām ļoti tādu pozitīvu pieredzi un liels paldies par šo prezentāciju, par šo iedvesmojošo piemēru. Un mēs vēlējāmies uh, šo piemēru jums parādīt, lai uh, apliecinātu, ka ir runa ne tikai par problēmām, bet arī par pozitīvu ietekmi, pozitīvu pieredzi. Nevajag vienmēr bēgļus sasaistīt tikai ar problēmām, jo bēgļi piedalās arī mūsu sabiedrības tālāk attīstībā un izveidēm un uh, tas ir nākotnes sākums. Un tiešām grūti noticēt, ka visu dienu esam runājuši tikai par problēmām. Tagad mums būtu uh, mūsu sēde jābeidz, mūsu darbs jābeidz. Vai jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Manuprāt, esam nonākuši pie sanāksmes eh, beigām. Vai jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Jūs vēlaties vēl dzirdēt kā, kādas uzstāšanās? Kornelija vēlas vēl kaut ko uzzināt, man ar to pietiek. Man teica, ka šīs, eh, šī organizācija tāda elastīga, eh, ka Varbūt kāds, kurš nav balts, varētu tagad uh, uzstāties. Jā, es zinu, ka te varētu rasties uh, nu, uh, strīdi. Jūs neesat uh, bēglis. Es negribu nevienu kritizēt. Bet, nu, labi būtu, ja mēs dzirdētu arī bēgļu balsis. Es neesmu bēglis. I'm sorry, but I'm just going to make the point, you know. Um, look at the... Nu, es tikai gribēju paskaidrot. Es esmu imigrants, bet es neesmu bēglis Eiropā. Nu, tādi ir mūsu kopīgie punkti. E, labdien, es tikai gribēju pateikt, ka, nu, komentēt Benžamīna teikto Es arī strādāju šai eh, klubā ar eh, bērniem. Un eh, būtiski ir tas, ka tad, kad bērni ierodas šajā klubā, viņi ir organizējušies grupās, viņi nāk no dažādām valstīm, runā atšķirīgās valodās arī. Varētu teikt, pat atšķirīgās ādas krāsas viņiem ir, kā, kā tas tika teikts, nu pat pirms pāris mirkļiem, bet tad mēs visas šīs barjeras likvidējam, un viņi spēlē futbolu, nodarbojas ar sportu. Un tad mēs redzam, ka viņi, eh, viņiem ir daudz vairāk kopīga nekā atšķirīga. Un es gribu mm, norādīt uz vienu situāciju. Man šķiet, pirms divām nedēļām eh, mēs Mums bija grupas vienā pusē afgāņi un Melnās Āfrikas pārstāvi otrā pusē. Un kaut kas notika futbola laukumā, bija kāds, kāds sadursme ar vienu afgāni. Eh, viņš pa, paklupa un tad viens no afrikāņiem palīdzēja šim afgānim un tā ir eh, situācija, kas parāda, ka pēc tam, kad šis afrikāns palīdzēja Afgānim, pēc uh, futbola spēles beigām nu, izveidojās tāda maģiska draudzība. Bija šis uh, brīnumainais brīdis, uh, un patiesībā, kas mums ir vajadzīgs, viena šāda situācija, šāds mirklis, kas var izmainīt situāciju arī pasaulē. Liels paldies! Liels paldies! Okay. Thank you. I've caused enough controversy. Liels paldies. Vairs nav nekādu strīdu vai kāds vēl vēlas runāt. Nē, šķiet, ka esmu savu panācis. Nebaidieties no manis. Nu, lieta tāda. Ja Eh, jūs runājat par tiesību nostiprināšanu, tad ir arī eh, jāuzaicina cilvēki, kur tiesības ir nostiprinātas, kur ir eh, uzplaukuši. Uh, Nu jā, būtu uh, labi atvest vēl bēgļus šurpu, lai jūs varētu redzēt, kas notiek, kas viņi ir, bet to ir grūti izdarīt, jo viņi šajos centros neusturas ilgi, viņiem būtu jāspēj runāt angļu vai franču valodā, lai viņus varētu saprast, un, un, un iespējams, viņi arī negribētu piedalīties šādā garlaicīgā konferencē, saka priekšsēdētājs. Nākošais mēs noteikti kādu atvedīsim sev līdzi. Jā, lūdzu, vēl pāris vārdus, un tad mēs tiešām noslēgsim. Jā, labu vakar, gribēju īsumā pastāstīt par savu uh, skolotāju pieredzi šajā projektā. Iemācīt uh, franču valodas nu pašus pamatus, arī iepazīstināt uh, nedaudz ar šos uh, jauniešus ar pamatjēdzieniem par eh, institūcijām eh, Briselē un Bēģijā kā uzņēmēju valstī un arī nedaudz runāt ar šiem jauniešiem un eh, rast saskares punktus starp viņu dzīvesveidu un mūsu dzīvesveidu, runājot par pārtiku. Ir arī tādi, kas nekad nav redzējuši sniegu un viņus tas ļoti pārsteidz Mēs tāpat runājam par veselību, par transportu. Viņi arī um, nav nekad redzējuši tramvajus tādus, kā tie ir Briselē, un viņi iepazīstas ar šo, šo transporta veidu. Un, protams, mēs runājam arī par sportu. Nu, mums ir arī ierobežojumi tādi. Vienmēr šo jauniešu skaits ir atšķirīgs, viņi ir atšķirīgi ar atšķirīgām. Uh, Uh, izcelsmes valstīm, un mēs cenšamies panākt, lai viņi runā savā starpā, labāk iepazīstas, uh, tie, kas ir no Āfrikas, tuvējiem austrumiem, Afganistānas, un uh, lai rastu kopīgu valodu, ir cilvēki, kas prot nedaudz vācu, angļu vai franču valodu, ir arī tādi, kas neprot nevienu Eiropas valodu, vispār ir Uh, piemēram, arī bijis tā, ka Afgaņis, afgāņi tulko uz puštūnu valodu tiem, kas no nu absolūti neko nesaprot franču valodā. Mana pieredze ir ļoti bagātinoša, viņi ir arī diezgan nepacietīgi, jo pēc tam lielais atalgojums, lielā balva ir iespēja spēlēt futbolu, un to viņi nepacietīgi gaida. Paldies! Saka priekšsēdētājs, jā, ir ļoti būtiski arī runāt par valodu, uzticības veidošanu, kas ir arī svarīgi integrācijas elementi. Paldies par šo iedvesmojošo projektu, un divi komisāri jau ir jūs apmeklējuši. Šis projekts tiešām ir lielisks jaunajiem gados jaunajiem bēgļiem. Liels paldies, ka bijāt pie mums atnākuši, ka devāt šādu pozitīvu piemēru mums. Liels paldies par jūsu darbu, par to, ka bijāt pie mums atnākuši. Tātad paldies par šo pozitīvo piemēru. Kolēģi, tiem, kuri palikuši līdz pašām beigām, vēlos pateikties par jūsu aktīvo dalību konferencē. Paldies visiem deputātiem, darbiniekiem. Mēs arī publicēsim uh, semināru secinājumus un citus materiālus, kas būtu būtiski jūs turpmākam darbam. Lielas paldies visiem!